Bonjour, good morning, buenos dias. Labrīt visiem! Dargie kolēģi, labrīt! Sāksim šīs dienas eh, sanāks Pilsoņu brīvību tiesību un iekšlietu komiteja 24. jūnijas, un kā jau mēs vakar paziņojām, <clears throat> es šeit sēžu. Še, kopā ar Spānijas iekšlietu ministru Alfredo Perez Rubelkaba. Viņš ir šobrīd arī prezidējošās valsts Eh, iekšlietu ministrs, un viņš rādi, stāstīs mums, ko iekšlietu jomā Spārijas, Spānijas prezidentūra ir darījusi, iekļaujot patvērumu eh, jautājumu nelegālo imigrāciju, ārējās robežas, terorismu, organizēto noziedzību, tās apkarošanu, policijas sadarbību. Šengenu, eh, Eiropas policijas biroju, jeb Eiropolu un informācijas apmaiņu, narkotikām, civīlo aizsardzību, krīzes novēršanu un horizontālo pārskatu iekšlietās. Tātad eh, ļaujiet man ar lielu prieku uh, dot uh, Spānijas iekšlietu ministram vārdu. Un kā jau es vakardien koordinātoru uh, sanāksmē, mēs esam pieņēmuši nolēmumu uh, uh, no liberāļu grupas Aleksandru Alvaro uh, nozīmēt par referentu par uh, TFTP, jeb arī uh, SWIFT eh, divpusējo nolīgumu eh, a, starp ASV un Eiropas Savienību izstrādāšanu. Un tas tika nolemts, jo a, eh, tas tika nolemts un a, viņš ieradīsies šeit desmitos un arī par to tad varēs runāt desmitos. Viņš šobrīd ir citā sanāksmē. Līdz ar to. Uh, Ministram dosim vārdu tagad, un pēc tam būs koordinātoriem laiks jau pirmajam jautājumu raundam. Tad uh, ministra kungs atbildēs, un tad būs vispārējās debates visiem pārējiem uh, locekļiem, kuri vēlēsies izteikties. Es lūgtu, lai komentāri par divpusējo nolīgumu starp uh, Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm jautājumā par uh, terorismu apkarošanu un uh, nelegālo finanšu un, uh, izsekošanu. Uh, sāksim desmitos. Tāpēc uzreiz došu vārdu Spānijas iekšlietu ministram uh, Alfredo Pérez Rubalkābām. Uh, Paldies! Paldies priekšsēdētāji, lai dāmas un kungi, šī ir mana otrā vizīte pie jums. Es jau uh, Spānijas prezidentūras sākumā pirms pāris mēnešiem biju šeit, un tagad beigās es atkal esmu ar jums, lai jums pastāstītu par darbu. Uh, pirmajā mūsu tikšanās reizē es stāstīju tās vadlīnijas, ko mēs vēlamies izdarīt, un tagad esmu priecīgs pēc sešu mēnešu prezidentūras jums pastāstīt par tiem sasniegumiem. Uh, Vēl man ir bijušas vairākas neformālas sanāksmes ar jums uzreiz pēc divpusējām sarunām, kas notika starp Eiropas Savienības un apvienot Amerikas Savienoto valstu pārstāvjiem. Es, um, prie, pēc šīs sanāksmes ar jums tikos un arī būšu priecīgs jums vēl, vēl pastāstīt par šīs sanāksmes iznākumu. Dāmas un kungi, esmu ļoti priecīgs, ka tad, kad uh, Um, nācu klajā ar Spānijas prezidentūras darbu, darbu pārskatu, es noteicu vairākus uh, mērķus vai vairākus ceļus, kas būtu šai prezidentūrai ejami. Uh, šo, protams, jūs visi zinat, ka mūsu prezidentūra bija pirmā pēc Lisabonas līguma strāšanās spēkā, un te ir ārkārtīgi lielas izmaiņas uh, drošības jautājumos, ar ko nācās mums saskārties. Un Spānijas prezidentūrai vajadzēja nodarboties arī ar. Uh, ar jauno komisiju. Būtībā vienu brīdi mēs strādājam bez komisijas. 1. februārī tikai komisija sāka strādāt un prezidentūrai bija. Mm, Jā, strādā arī ar jauno parlamentu sasaukumu, jāstrādā jaunos Lisabonas līguma apstākļos. Viss vis šis darbs ir trio uh, Uh, bija uh, ārkārtīgi izaicinoši, un šādā stilā mēs nebijām strādājuši nekad iepriekš. Nākamajām prezidentūrām, protams, tas būs vieglāk. Viņi sekos mūsu pēdās un varēs izmantot mūsu padarīto darbu un mūsu um, soļos varēs sekot. Viss bija jauns un tik izaicinošs un interesants, un es ceru un domāju, ka a, varam būt apmierināti ar sasniegtiem rezultātiem tajā brīdī, a, kad mums jāizvērtē prezidentūras mērķi. Arī a, tās attiecības, ko esam izveidojuši ar parlamentu, komisiju un padomi, manuprāt, ir vērā ņemamas. Un es priecājos, ka mēs mūsu prezidentūru trijo iepriekšējā un arī nākamā, ka mēs varam savu darbu rādīt kā tādu vienu kopēju veselumu, kur mēs roku rokā esam pārņēmuši iepriekšējās prezidentūras darbu un varam stafets kociņu nodot tālāk. Un kā jau es teicu, iekšliet tomēr um, ārkārtīgi daudz uh, izmaiņu. Uh, notikušas šobrīd Lisabonas līgums tā stāšanos spēkā. Mums šobrīd ir konsolidētā pieeja. Uh, iekšlietās mums ir jāizveido jauni elementi Lisabonas līguma ietvaros un politiskā, uh, lietojot politisko terminoloģiju, mēs esam centušies parādīt pilsoņiem, kā, ja mēs runājam par drošību, tad Eiropas Savienība uh, var parādīt pievienoto vērtību, jeb, citiem vārdiem sakot, Eiropas dalībvalstis var sevi pašas vislabāk pasargāt uh, gan uh, kopumā Eiropas Savienību, gan pašas <clears throat> sevi. Tātad šī bija prezidentūra, kura centusies vairāk nodarboties ar drošības jautājumiem, centusies nokļūt tuvāk pilsoņiem tajā Lisabonas eh, līguma garā kas beidzot ir stājies spēkā. Un bija divas, divu veidu iniciatīvas. Vienas bija vairāk strateģiskas, jeb globālas, ja vēlaties teikt, ilgtermiņa iniciatīvas, un citas bija vairāk tādas uh, uh, tieši darbības, uh, kas bija ar praktiskām lietām, problēmas, piemēram, policijas sadarbība. Uh, Un e, es e, sadalīšu arī savu runu šajās divās kategorijās. Sākšu ar e, vairāk tādiem lieliem mērķiem, stratēģiskām iniciatīvām, un otrajā daļā īsi pieskaršos šiem te sadarbības instrumentiem, ko esam ieviesuši, lai varētu nodarboties un um, Uh, sekot tām problēmām, ar kurām saskarās mūsu pilsoņu iekšlietu jomā. Un ierunājam par stratēģiskām problēmām. 25. februārī stājās spēkā iniciatīva, uh, kuras nosaukums eh, Stokholmas programmas ietveros ir iekšlietu stratēģija. Mē, iekšējā drošības stratēģija, tā kā, kā daļa no Stokholmas programmas. Un uh, šī iekšējā drošības stratēģija uh, ļoti skaidri nosaka, kāda tad ir Eiropas Savienības iekšējā drošības stratēģija. Tā uh, apskata visu, kas ir darīts pēdējo divu gadu laikā un var um, eh, tikt piemērot arī nākotnē. Šobrīd to var mm, piemērot ļoti plaši, gan uh, politiskie spēki, gan pilsoņi. Tas sastāv no četrām asīm, ja tā varētu teikt. Pirmkārt, mērķi Uh, draudi, draudi, kuri uh, dalībvalstīm ir zināmi, kuri ir nav zināmi, organizētais noziegums, kibernoziegumi, uh, kriminālās grupas pārobežu kopējie draudi, arī apraksts, šo draudu apraksts. Tā ir pirmā iekšējās drošības stratēģijas sastāvdaļa. Otrā daļa savukrāt ir tā, tas modelis, kuru mēs iekšējai drošībai ceļam. Ja iekļaujot Eurojust, Europol, Frontex, Sīpolu un eh, visbeidzot eh, šīs stratēģijas kontekstā mēs esam izstrādājuši tādus principus mūsu vērtībām, drošības principiem Eiropa vienmēr, eh, lai apkarotu mūsu draudus, esam skatījušies uz kopējiem mērķiem, uz kopējām tiesībām - pamattiesības, caurskatāmība, uh, atbildība, iecietība, uh, iekļaušana, sociālā iekļautība, uh, privātuma respektēšana, visas tās vērtības, kas ir Eiropas Savienības pamatvērtības, un tās arī eh, dod tādu kā iedvesmu, eh, jeb ir par pamatu iekšējai drošības stratēģijai. Un visbeidzot, uh, Eh, desmit eh, tādi kā baušļi, kā jā, jānodrošina šī iekšējā drošība, piemēram, policijas sadarbība. Šīs ir vadlīnijas, kuras tiek ņemtas vērā visam pāri. Mums ir nepieciešams tās pārskatīt un uzlabot un jaunināt. Tā brīdī, kad kaut kas jauns stājas spēkā, mums ir jāpārskata pārobežu noziegums, arī tā definīcija līdz ar to. Uh, pārobežu noziedzības apkarošanas e, jautājums ir jāpatur vienmēr spēkā, jo šī ir joma, kura nepārtraukti mainās. Pēc tam ir vairākas darba grupas, kas ir strādājušas, un dažādas e, dalība valsts piemērot dažādas jaunās tehnoloģijas un stratēģijas, arī uh, um, e, dažādas sistēmas, un šobrīd mums ir šī iekšējā drošības stratēģija, kuru ir pieņēmusi uh, iekšlietu un uh, tieslietu padome dažus mēnešus atpakaļ. Šo ilgtermiņa e, mērķu ietvarā man jūs jāinformē arī uh, par kosī izveidošanu. Uh, to sauc kozī. Uh, eh, un kā jau es skaidroju, pirmo reizi mēs cenšamies neizveidot vēl vienu aģentūru vai vēl vienu iestādi. Mēs vēlējāmies izveidot tādu dienestu, kura varētu stāties vietā jau eksistējošiem vai arī apkopot vairāku eksistējošo uh, Uh, darbu. Piemēram, uh, da, uh, policijas galveno virsnieku darba grupa. Līdz ar to Kozī um, aizstās virkni esošo iestāžu. Tādējādi tas arī ir tas, ko Lisabonas līgums paredz. Tas ir policijas sadarbības iestāde. Tā ir policijas sadarbības iestāde un tā ir izveidota un jau varam vērot zināma uh, Uh, veida uh, labus rezultātus. Piemēram, Kozī ir ļāvusi iekšēji dokumenta izveidi, kas Eiropola, Eirodžast un Frontex sadarbības rezultātā ļāvusi padomēji debatēt par iekšējo drošību, un tas notika jūnija padomes laikā, sanāksmes laikā, uh, uz kosī dokumenta pamata, kas bija ārkārtīgi nozīmīgs un ļoti labi sagatavots. Līdz ar to mēs uzskatām, ka to varētu darīt katru gadu, kā obligāts uh, pasākums, balstoties uz kozī sagatavotu dokumenti. dokumentu. Tur um, es ņemam uh, drošības uh, tādus. Um, Eh, drošības draudus, kā to ir uzskaitījušas dažas organizācijas. Tātad Kozī sagatavo dokumentu, ba, saņemot uh, dažādus dokumentus no uh, visiem pārējiem, uh, visām pārējām iestādēm, piemēram, kā Frontex un tā tālāk, un gatavo vienu kopēju vienotu dokumentu, uz kā pamata tad arī darbojās iekšlietu un tiešību, tieslietu padome. Te arī ir iekļauta policijas sadarbība, um, arī terorisma apkarošanā, ārēja draudi. Um, sí, y también con los objetivos que este, este... Slepeno dienas sabie, sadarbība un tālāk. Tad, kā jau es teicu, šī ir komiteja, kura aizstās jau iepriekšējās uh, netik labi darbojošamies līdzīga veida iestādes, bet šīs e, iestādes e, darba spektrs ir daudz palielināts. Kā jau teicu, pieminēja arī Stokholmas programmu kur iekšējā drošības stratēģija ir tās sastāvdaļa. Mums ir arī darba plāns, kur komisija uh, ir sagatavojusi rekordīsā laikā. Šeit man gribētos tieši uzsvērt un uzslavēt uh, komisijas darbu. Mēs varējām uh, padomas laikā eh, strādāt pie šī darba plāna. Tas ir vēl detalizēts, kā Stokholmas programma, tā nosaka prioritātes, precīzus darbus, nosaka arī atbildības jomas, kā arī laika grafiku. Um, un es domāju, ka šis darba plāns ir ārkārtīgi labs un svarīgs, un, un es domāju, ka mums būs tas kā labākais instruments, lai apkarotu uh, Eh, jebkādu nedrošību, kas varētu rasties mūsu pilsoņos. Eh, padome varēja skatīt arī eh, imigrācijas un patvērumu meklēšanas paktu, un es jau zinu, vakar mūsu valsts sekretāra bija pie jums un stāstīja par panākumiem. Es ceru un domāju, ka viņa arī par to runāja ka šis pakts ir tāds kā uh, pirmais iedīglis jaunas imigrācijas un patvēru meklēšanas politikas izveidē. Es domāju, ka uh, tas ir arī ļoti apmierinošs darbs un mēs būs, uh, esam nākuši klajā ar vadlīnijām vairākiem gadiem uz priekšu, mēģinot konsolidēt esošās iekšlietu komitejas kā to noteikusi Lisabonas līguma a, paredzētie normatīvi. Mēs skatāmies uz a, imigrāciju no visām tās pusēm - nelegālā, legālā imigrācija, pil, a, cilvēku, cilvēku pārvietošana dažādās valstīs, patvērumu meklēšana, apstākļi imigrantu Uh, apdzīvotās vietās. Mēs esam uh, arī strādājuši Stokholmas programmas ietvaros ar kopējo patvērumu sistēmu, kopējo Eiropas Savienības patvērumu sistēmu. Šis nebija vienkāršs jautājums, jo, kā jau mēs zinām, caur Stokholmas programmu tika um, kavētas uh, šīs lietas attiecībā uz patvērumu meklēšanu līdz pat 12. gadam. Tas uh, tika pārlikts daudzām dalībvalstīm, ir, daž, visām dalībvalstīm ir dažāda attieksme pret uh, patvērumu meklētājiem. Protams, ka tas ir atkarīgs arī no geogrāfiskā stāvokļa un arī patreizējā uh, stāvokļa un uh, imigrantu daudzuma, bet mēs esam varējuši uh, vienoties tikai dažus ned uh, nedēļas atpakaļ jau uh, padomē, kādas būs vadlīnijas, kā rīkoties tālāk ar patvērumu meklētājiem, kā rīkoties tajās valstīs, kur patiešām ir milzīgs um, imigrācijas un patvērumu meklētāju pieplūdums, tās, kas atrodas jūras robeža. Uh, tuvumā, jū, kam ir jūras robežas, arī zemes robežas un tā tālāk ar tādām valstīm, no kurām nāk pieplūdums. Un es uh, zinu, ka tās, uh, ka mēs esam strādājuši arī saskaņā ar Zviedrijas prezidentūras uh, norādītajām vadlīnijām. O, un arī esam nākuši klajā ar dažādiem ieteikumiem un vadlīnijām komisijas darbam, ko arī komisija ir atzinuši par uh, par eh, ļoti labu esam piemēram um, pārvietošana, tātad imigrantu pārvietošana. Manuprāt, tas ir viens no labākajiem um, veidiem, kā ar šo um, jautājumu rīkoties. Arī tas progress, uh, kuru esam panākuši, nevienmēr tik uh, raids, kā mēs gribētu, jo vienmēr nāk klajā kādi ierobežojumi, kādi šķēršļi, bet jebkurā gadījumā es gribētu pateikties komisijai par padarīto darbu ārkārtīgi ātro un. Uh, un efektīvo darbu, lai padome varētu pieņemt visas iniciatīvas, varētu strādāt jūniju sēdējam eh, arī 24. februārī attiecīgās iniciatīvas, kuras jau minēja, kas izstrādā eh, mūsu eh, pamatdarbus, kā jau, teicu, kā jau es teicu, arī 24. datu februāra sanāksmes pastiprināja Frontex darba sfēru, kā jau, zinu, kā jau jūs zinat, Frontex darba uh, spektrs ir paplašināts, arī patvēruma meklētāju pieprasījumu papla, eh, ir šobrīd eh, Frontex pārziņā, un es domāju, ka šī jaunā regula ir eh, tikai un vienīgi nākus par labu un palielinājusi Frontex pilnvaras un darba spektru, uh, Mums jau ir otrais lasījums šis dokuments, un es domāju, ka nākamā prezidentūra šo darbu pabeigs, tādējādi dodot brīvu vaļu Frontex, lai tā darbotos iedzīvotāju labā. Arī vai man jāpiemin SIS 1 un SIS nu jau 2, kas ir ārkārtīgi liels darbs, apmācot arī darbiniekus. Uh, Uh, brīva pilsoņu pārvietošanās Eiropā kādreiz vienmēr bijusi saistīta ar zināmiem ierobežojumiem, lai varētu uh, nepazaudēt, ja tā varētu teikt, šos cilvēkus Eiropas plašumā. Uh, līdz ar to mums bija ārkārtīgi daudz jāstrādā pie sistēmas uzlabošanas, un 2009. gada jūnija padomas sēdē jau tika um, izveidot šāda uh, Um, uh, SIS, šī SIS divi uh, sistēma un uh, tika izvērtēts SIS viens darbs. Un 2009. gada jūnija padome lika kā pamatākmenis SIS divi, kurš, manuprāt, uh, ir ļoti labi darbojies, un ja si otrais pamatakmens būs uzlikts uh, uz SIS-2, tajā brīdī, kad uh, paredzētā laika grafikā SIS-2 pilnībā sāks darboties, un es pilnīgi piekrītu šim parlamentam, kā jūs esat jau izpauduši savas bažas, tas, ka mums. Uh, SIS-2 un SIS-B, uh, kā arī FTB uh, sistēmas stāsties spēkā, ka ar tām jārīkojās ārkārtīgi, uzmanīgi un uh, darbinieku apmācība jāveic ārkārtīgi uzmanīgi, lai datu noplūde nenotikt nekādā gadījumā. Te īpaši TFTP sistēmas ieviešanas sakarā. Es jau zinu, ka, uh, ka jūs esat izpauduši savus bāžas par šiem uh, ļoti jutīgiem jautājumiem, bet es vienmēr paturu prātā, ka tā ir uh, mūsu uh, darba saraksta, ka tas ir pie, sākumā, lai mēs uh, padome, komisija un parlaments strādātu. Mēs arī to iesaistījām savās sarunās ar Amerikas Savienotām valstīm šī datu apmaiņa un uh, agrā brīdinājuma sistēma un tā tālāk. Un, un uh, tas uh, e, kriti, tā kritika, ko saņēmām attiecībā pret intrumu, uh, kur tieši mēs nebijām pietiekami stipri uzskatīju, uzsvēruši šo datu aizsardzību un uh, ņemot vērā parlamenta ieteikumus, pa, uh, padome strādāja pie šiem jautājumiem komisijā ārkārtīgi ātri uh, strādāja pie šiem jautājumiem un mēs varējām jau savas prezidentūras ietvaros pārstrādāt TFTP, dokumentus un gribētu teikt, ka šis te jaunais TFTP, kas mums šobrīd ir uz galda, atspoguļo uh, eh, visus tās uh, bažas, kuras bija šim parlamentam, it īpaši parlamentam, un ka tās ir um, nevis apgāstas, bet pie tām tās ir uzmanīgi pētītas, un uh, šobrīd jums vairs nevajadzētu bažīties uh, par dokumenta uh, saturu. Es domāju, ka <clears throat> Mēs esam ņemuši vērā ne tikai parlamentu kopumā, bet arī uh, arī katru politisko grupu atsevišķi, arī dalībvalstis, kuras jāsaka nevienprātīgi attiecās pret TFTP. Un jāsaka, šobrīd TFTP te dokumenti ir daudz labāki kā, uh, kā pirmā TFTP dokumenti. Un es domāju, ka padomis mandātā. Uh, rezultātā mēs nākamajā tikšanās reizē varēsim arī detalizētāk spriest. Parlaments nācis klajā arī ar vēl jauniem ieteikumiem. Domāju, ka mēs jau šo darbu esam daudz izdarījuši. Piemēram, šorīt ir, šorīt es jau zinu, ka ir izstrādāts, jau, jau man ir uz galda dokuments, kādi tad ir soli pa solim veicamie uh, tie soļi, lai dokuments tiktu parakstīts visdrīzākajā laikā, jo mēs uzskatām, ka tas ir šis darbs ir padarāms, nu, es pat gribētu teikt, mūsu prezidentūras laikā, uh, ņemot vērā uh, visus ieteikumus un domāju, ka komisija uh, Eh, šīs sarunas un visu apkopojas, un šobrīd uz galda esošais dokuments ir tikai pareizā procedurālā kārtībā parakstāms tādējādi eh, mūsu iekšējā drošība jau būs jaunā augstākā pakāpē. Jūs zināt, ka politika eh, ir, gan, ir saistīta gan ar iekšpolitiku, gan ar ārpolitiku, un nu, tai ziņā tiek noslēgti līgumi, jo valstis tiek pakļauts tiem pašiem draudiem un Iraka valstis, kurām draudi neizpauž tādā pašā veidā. Un eh, tas būtu jāņem vērā, jo vai nu tās, eh, eh, tās valsts, kurām tā, tie draudi ir citādi, vai nu tās ir tad valsts, no kurām izriet draudi citām valstīm, vai arī katrā ziņā tās tiek izmantotas. Ir arī bijis e, neoficiāla sanāksme Toledo pilsētā, e, kuras e, rezultāts bija kopīgā deklarācija, kas mums liek strādāt kopā. Civilietās, jo ir arī starptautiskās starptautiskie teroristu uzbrukumi. Mums kopā ir jāstrādā pret, cīņā pret starptautisko terorismu. Un tādā veidā mēs ņemam vērā attiecības starp e, Eiropu un ASV. Šis terorisms arī ņem vērā mūsu attiecības un mēģina no tā gūt sev labumu. Jaunā ASV administrācija arī mēģina risināt šos jautājumus. ASV stratēģija un Eiropas stratēģija principu un mērķu līmenī ir vienādas, un tas mums ļāva noslēgt nolīgumu, kurā ir paredzēts, ka ASV un Eiropas Savienība pauž stingru nostāju cīņā pret terorismu, kas apdraud mūsu dzīves modeli. Taču te pašā laikā mēs arī zinām to, ka ņemot vērā mūsu demokrātisko noskaņojumu, mēs, mēs arī esam toleranti pret citiem dzīvesveidiem. Tātad cilvēku tiesību un brīvības akce, ap, ak, aspekts arī tika ņemti vērā šajā deklarācijā. Jūs zināt, ka daudz veidus cīnīties pret terorismu. Tā ir, piemēram, policijas sadarbība, tā ir izglītība. Un tā nu mēs pieņēmām šo nostāju, kuru iezīmē gan uh, stingra nostāja, gan arī savu veidu tolerance. Nu, es būtībā izsmēles savai runai atvērēto, atvēlēto laiku, Mm, es tikai gribēju norādīt, ka mums ir bijušas vairākas diskusijas, mēs esam pieņēmuši dokumentus, mums ir bijušas konferences par drošības jomu. Un es domāju, ka jo lielāka būs eh, situācijas apzināšanās no abām pusēm, jo vairāk mēs varēsim sadarboties. Tāpēc pamatlieta ir savstarpējā uzticēšanās, un tāpēc ir pēc iespējas eh, vairākas problēmas, eh, programmas jāuzsāk, lai mēs varētu cieši sadarboties. Un saistībā ar sadarbību policijas jomā mēs esam izveidojuši eh, sadarbības eh, komandu, pamatojoties uz nolīgumu. Eh, tas bija rezultāts eh, visu dalībvalstu darbam. Un uh, tagad uh, policistu izglītības jomā pastāv savu veidu Erasmus programma, apmaiņas programma. Mēs esam izvērtējuši dažas, dažus uh, padomes uh, lēmumus saistībā ar, ar drošības nodrošināšanas lielajos sporta pasākumos. Un veicinot apmaiņas starp mūsu dažādajām nodaļām, mm, sadarbojoties drošības jomā, jo īpaši saistībā ar sprāksvielām, mēs esam izveidojuši sadarbību ar, arī ar trešām valstīm. Tas attiec tādu uz terorismu apkarošanu un saistībā ar organizētās noziedzības apkarošanu. Mēs uh, izskatām, kādas iespējas ir organizēto noziedzības grupējumu rīcībā, lai um, legalizētu nelegāli iegūtos naudas līdzekļus. Mēs, esam, esam, eh, mēs arī esam izveidojuši straķē, stratēģiju Austrumāfrikā, lai cīnītos ar organizēto noziedzību. Heroīns parasti nāk no austrumiem, kokaīns no rietumiem, un arī šie aspekti mums ir jāņem vērā, izstrādājot kopīgo stratēģiju, kas katrai no valstīm, ņemot vērā tās īpatnības, nosaka mērķus. Te ir arī jautājums par cilvēku kontrabandu, cilvēku tirzniecība. Un eh, te ir arī iesākts eh, izstrādāt dokumentu, kuru Beļģijas prezidentūra varēs turpināt. Mēs esam arī skatījuši toksisko atkritumu apstrādes jautājumus un noziegums pret vīdi. Mums ir 29, kon 29 konkrēti pasākumi izstrādāti, kas ļauj iztenot Eiropas paktu, par kuru es nesen stāstīju. Un eh, te mēs arī esam pieminējuši eh, tās procedūras, kā pilsoņi var Um, kā Eiropas Savienības pilsoņi var ieiet, var atkal doties uz citām Eiropas Savienības valstīm, pateicoties jaunai kontrolas sistēmai. Mēs esam arī uh, nodibinājuši arī īpašu dienu, uh, kas ir veltīta robeža apsardzībai. Ir pavisam 400 tūkstoši cilvēku, kas strādā uz robežām. Un te mēs arī esam izstrādājuši sadarbības iespējas ugunsgrēku dzēšanā, jo īpaši uz ceļiem, tuneļos. Nu, tad īsumā, nobeigumā es varētu sacīt to, ka mums ir eh, bijusi ambicioza darba programma. Un tāpēc es varētu sacīt, ka mēs esam savā ziņā apmierināti ar mūsu darbu, un es gribu arī pateikties jūsu darbam, kas mums ļāva labi īstenot mūsu programmu. Mēs gribētu arī pateikties izpildu komitejai, ehm, padomis eh, darbiniekiem un arī parlamentāriešiem. Paldies! Paldies! Eh, ministra kungs, priekšstādātais par šiem eh, Spānijas prezidentūras secinājumiem iekšlietu jomā. Tagad es došu vārdu dažādu politisko grupu koordinātoriem. Un tagad sāksim ar eh, Eiropas Tautas partiju. Paldies, priekšstādātāja kungs! Paldies, ministri! ka esat mums visnotaļ visaptveroši snieguši Spānijas prezidentūras darba rezultātus. Šis darbs nebija viegls, mums labi pazīstamo iemeslu dēļ. Nu, es izteikšos nedaudz kritiski, taču šo apsvērumu dēļ mm, tikai nedaudz kritiski. Es gribētu jums uzdot dažus jautājumus. Es ar lielu interesi klausījos jūsu darba rezultātu. Apstāstīšana, un es arī varu tikai apsveikt tos pasākums, kurus jūs pieminējāt. Neskatoties uz to, runājot eh, par patvērumu ministru kungs. jā, jūs esat eh, spēru soļus uz priekšu, izveidojuši šo biroju un eh, pieņēmuši arī, izveidojuši fondu bēgļiem, kur jūs neesat pieminējuši. Taču te ir dažas problēmas, ar kurām saskars kopējā patvēruma sistēma. Direktīvu grozījumi vienmēr tiek eh, bloķēti. Ministrs kungs, vai e, bēgļu pakotnes sakarā ir bijis kāds progress. Un tagad pievēršoties e, ne, nelegālajai imigrācijai un ārējām robežām. Pieņemot plānu par pieaugušo nepavadītiem bērniem, jūs gan šo plānu nepieminējāt, mēs izveidojām svarīgu bāzi, kas ļauj pieņemt e, Uh, citus tiesību aktus. Taču es domāju, ka cīņa ar nelegālo migrāciju ir risinām nos, noslēdzot uh, līgums ar jaunām trešām valstīm, piemēram, ar Māroku. Tas palīdzētu mums risināt šo ārējo robežu problēmu. Un tātad es jums gribu uzdot to pašu jautājumu, ko es uzdevu vakar. Tātad, kas notiks, kas būs šajā jaunajā 2013. gada Frontex direktīvā? Vai kompetence tiks paplie, paplašināts, kāda būs starptautiskās migrācijas organizācijas loma un kāds būs šis eh, TFTP jeb SWIFT nolīgums ar ASV? Jūs uh, visnotaļ efektīvi īstenojat savu darbu, jūs nācāt uz plenārsēdēm. Bet tad, kad Spānijas delegācijai bija jābalso, daži Spānijas delegācijas kolēģi ir sacī, man sacīja, ka viņi atturējās, un citi man sacīja, ka viņi balsoja par. Es domāju, ka vispirms vajag ieviest kārtību pašiem savā mājā, lai mēs nebūtu pārsteigti par nolīgumu, kas tiek noslēgts komisijā un padomē. Es domāju, ka ASV demokrātijai ir pietiekoši daudz instrumentu, lai novērstu tālākas problēmas. Runājot par eh, sadarbību policijas jomā. Kāpēc mēs te runājam par kopīgajiem sadarbī, kopīgajām sadarbības komandām? Nevis par kopīgajām izmeklēšanas komandām. Es gribētu zināt, kāda te ir atšķirība. Un tad runājot par organizēto noziedzību. Tieslietu un iekšlietu 4. jūnija padome ir Eh, sniegus savu ieskatu par to, kas būs Eiropas pakts mm, par eh, heroīna un kokaīna un organizētās noziedzības apkarošanu. Un par eh, kibernoziegumiem un. Es gribētu zināt, kādi, kāds progress ir īstenot šajā šamā, šajā jomā. Un vēl es gribētu zināt, eh, kas ir darīts Spānijas prezidentūras laikā, lai apkarotu eiro falsificēšanu. Stokholmas programma paredz, ka, e, tiek, ka 2016. gadā tiks izstrādāts e, Eiropola direktīvas priekšlikums, lai e, īstenotu Lisabonas līgumā paredzētos pasākums. Vai jūs jau tagad priekšstādātāji kungs mums varētu sacīt, vai šajā reglamentā ir paredzēts izveidot uh, to, kas, par, uh, kas minēts 88. pantā. Nu, katrā ziņā es gribētu pateikties, eh, ministrs kungs, par jūsu darbu. Ir saprotam, ka mēs par visu ne, eh, ne, nevienojamies, tomēr svarīgi, lai mēs būtu uz viena viļņa, īpaši tieslietās. Priekšsēdētājs turpina. Daudzi gribējuši izteikties, taču man jāsaka, laiks ir ierobežots, un es gribētu jūs visus aicināt nerunāt pārāk ilgi es dodu vārdu Klodmorājam sociālistu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk, jo mums ir arī TFTP jautājumi. Es gribētu sacīt ministram, ka no mūsu politiskās grupas viedokļa mēs runātājs pārtrauc. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, šķiet, ka ir problēma ar tulkojumu. Uh, Paldies, turpina Morais kungs. <laughs> Man tagad eh, bija iespēja gūt spāņu valodas nodarbības. Es jau to sa daudziem sacīju manā delegācijā. Vispirms es gribētu paust mūsu politiskās grupas nostāju, ka no mūsu viedokļa, ka um, Spānijas prezidentūra lielā mērā pievērs uzmanību tieslietām un iekšlietām, un tas arī ir saistīts ar TFTP jautājumiem. Uh, Un ļoti grūtā jomā ir gūti svarīgi panākumi šīs prezidentūras laikā. Piemēram, procedurālās garantijas aizdomās turētajiem. Tagad eh, mums ir tūkojuma un eh, mutiskā un rakstiskā tūkojuma direktīvas, kas ir ļoti svarīgi, un tas ir mūsu grupai ļoti svarīgi. Bija vesela virkne signālu tam, ka jūs bijāt nodomājis panākt eh, progresu tajās eh, jomās, kas ir ļoti grūtas, un mēs to augstu vērtējam. Otkārt, tagad eh, sas, saistībā ar Stokholmas programmu ir ceļa karte. Naklāt sakot, tad, kad tika izveidot Stokholmas programmu, tad uh, pilnīgi visus tas apmierināja. Katrs tur varēja rast to, ko viņš meklēja, un tad mums bija vajadzīga uh, šī ceļa kārta. Tagad mums ir arī darba grafiks, kalendārs. E, protams, es vēl gribētu šajā rīcības plānā redzēt tādu lietu kā imigrācija un cits jautājums, bet mēs jau augstu vērtējam šo ceļa karti. Mēs tiešām esam gandarīti par šo par e, šiem sasniegumiem, bet es vēl gribētu nedaudz pieminēt to, kas mūsos rosina bažas, dažas horizontālas lietas, piemēram piemēram, par deleģētajiem, deleģētajiem tiesību aktiem. Kā jums šeit mēs varētu atrisināt šo institucionālo problēmu? Eh, ņemot vērā jauno līgumu un šo parlamentu kā koplēmumu procedūras dalībnieku. Un tad eh, par ģenerālu direktoriem. Šī problēma turpināsies kā mēs varam uh, sadalīt šo darbu starp ģenerāldirektorātiem un komisiju. Es gribētu varbūt uh, jūsu skatījumu šo jautājumu, jūs varbūt arī negribēsiet atbildēt, bet, nu, pajautāt es tomēr drīkstu, jūs kaut galā esat savas prezentūras galā. Un vēl es gribētu arī norādīt uz bažām, kuras valda vairākās politiskajās grupās. Mūs uztrauc, ka tiek sadalīta vairākās daļās bēgļu pakotne Un par to uh, tagad mums ir liela problēma ar uzņemšanu, un par to arī runāja citi kolēģi. Grūtības ir tās, ka tad, ja mēs sadalīsim šo pakotni, tad tas var novest pie konfliktiem. Mēs zinām, ka saturs ir būtisks, un būtībā šī problēma nāk no padomas. Mēs gribētu zināt, kā jūs uz to raugāties jo e, būs grūti nodrošināt šīs pakotnes izpildīšanu. Mums jau arī ir tagad e, darba grafiks. E, es ilgāk neizteikšos, jo priekšsēdētājs lūdz man nerunāt ilgi. Un kā būtu par TFTP, vai jūs komentāsiet to tagad, vai jūs gaidāt referents sacīto? Priekšsēdētājs turpina. Es domāju, īstais laiks ir tagad. Mēs gaidījām uz Alvaro kunga. Uh, ierašanos, bet tagad viņš ir klāt, tā kā jūs varat izteikties par TFTP. Labi, paldies, saka Morais. Mēs zinām, ka kopš negatīvā balsojuma februārī e, šajā nolīgumā ir iekļauts kaut kas pozitīvs, piemēram, tas, ka šos datus var labot, ka e, cilvēkiem var būt pieeja viņiem, un mēs e, visus šos uzlabojumus vērtējam augstu. Nav nekā šaubu par to, ka bija, ka vēl ar vienu ir dažas svarīgi aspekti, kurus mēs gribētu tur iekļaut. Un es teikšos pavisam īsi, visi zina, kas tās ir par problēmām. Mēs no mūsu grupas viedokļa eh, lūdzām par mm, eh, šo 12. pantu, lai tekstā ataino šī te uzraudzīšana. Spānijas prezidentūra to nav īstenos. Vēl mēs lūdzām dažas citas lietas, Eh, kas varētu parādīties deklarācijā par TFTP nolīgumu. Nu, tad tur būtu, es tā sīk nestāstīšu, bet, piemēram, par to, eh, ka visi dati tiek kopā nosūtīti, Eiropola šo problēmu vēl ar vienu nav atrisinājis. Mēs uzskatām, ka prezidentūra ir spērus svarīgus soļus uz priekšējais jomās, taču viss vēl nav atrisināts. Arī eh, te ir jautājums par datu um, Eh, izmantošana e- Eiropas Savienības teritorijā. Um, final, um, of... Bet mēs gribētu arī zināt, ko eh, pārstāvis saka. Uh, Eh, par šo lietu pēdējā eh, savas prezidentūras pēdējās dienās. Katrā ziņā mēs augstu vērtējam eh, visus panākumus šai jomā, bet mēs arī ar nepacietību gaidām, kādas būs izmaiņas pateicoties nākošajām sarunām. Paldies! Alvaras kungs lūdzu! Paldies! Es turpināšu vāciski. Es nedomāju, ka man būtu jāatkārto uh, to, ko iepriekš teicu, es neredzu, vai visiem, vai visi var dzirdēt, visiem ir austiņas, saka runātājs. Es tātad negribu atkārtot to, ko teica jau Klauds, jo mēs jau redzam, ka progress ir panākts, līgums ir sagatavots, un mēs pašlaik runājam par esošo situāciju. Jūs runājat par uzticību. Un pašlaik izskatās, ka uzticību nav iespējams panākt, ņemot vērā to, ko saka padome un komisija, tīpaši pēdējās dienās. Vakar mums bija korapers sanāksme, kur galvenokārt tika runāts par punktu, kuru pēc parlamenta lūguma bija jāiekļauj padomas priekšlikumā, lai padarītu juridiski saistošu prasību, ka Eiropas personu dati netiek nosūtīti uz ASV, kur šos datus var uzglabāt un kur var šos datus arī pārsūtīt. Vidējā laika termiņā koordinātori lūdza priekšsēdētājiem par to nosūtīt vēstuli uz padomi un vakar. Pūkstens 11.30 vakarā mums par brīnumu Es kaut ko vispār pirmoreiz dzirdēju no Spānijas prezidentūras pārstāvjiem, un tas ir nedaudz par vēlu. Un man bija jāzvana vēstniekam septiņos vakarā. Un tāpēc, ka bija koropersanāks, mēs ar viņu nevarējām visu dienu sazināties. Tad mums bija jāzvana komisijai un jārunā par šīm lietām. Vakardienas diskusija bija interesanta. Mēs runājām par jaunām problēmām, par jauno situāciju. Padomas prezidentūra jau kopš pirmdienas zina, ka šis jautājums par trim gadiem nav vēl uh, atrisināts, un arī jaunā prezidentūra norādīja uz trīs gadu periodu savā dokumentā. Un koruper tas tika skatīts, bet, nu, lēmums vēl nav pieņemts. Vakar no Korupera mēs saņēmām informāciju, ka neviena cita dalībvalsts, izņemot manējo, nevēlas atbalstīt šo trīs gadu periodu. Pašlaik tas nozīmē, ka līgums tiek automātiski atcelts. Un uh, netiek dota iespēja cilvēkus izsūtīt no valsts. Formulējums pašlaik angliski skan shall consider, kas nozīmē tiks izskatīts, un tas ir mazāk nekā mēs cerējām sagaidīt. Pašlaik nav iespējams pamatot šo trīs gadu periodu, jo no vienas puses mums ir jābūt līgumam ar ASV par šo lietu, Un tas vienkārši nav pieņemami. Un šis tad varētu būt vienpusējs līgums Eiropas institūcijās, lai izveidot šādu sistēmu. Un tad arī pārskatītu to, ja tas ir nepieciešams, vai arī izbeigtu. Mums teica, ka līgums darbosies piecus gadus, tas tā, tā nav taisnība, trīs gadus, un tad to var pagarināt. Un īstenībā nav tāda saistoša gala datuma. Un tad varētu mēs te runāt gan par trīs, gan pieciem, gan septiņiem gadiem. Un šo līgumu var izbeigt tikai ārkārtīgi nopietnu iemeslu dēļ. Pirmajā pantā ir minētas 80 dienas, bet nekur nav norādīts, ka ir nepieciešams pamatot līguma izbeigšanu. Pēc 20 minūšu runāšanas mēs beigu beigās saņēmām atbildu uz šo jautājumu, un kas man rada vislielākās bažas ir tas, ka parlaments runā vai saskārās ar jau pabeigtu dokumentu, kur mēs vairs nevaram vispār mainīt. Un nevajag teikt, ka ar parlamentu nevarēja sarunāt vai runāt, jo mēs vienmēr strādājam ātri ar lielu atbildības sajūtu. Un šeit es nerunāju tikai par to, ka viss tiek nokritizēts līgumā, uh, jo mēs šeit runājam par diviem galvenajiem jautājumiem. Pirmais ir veltīts komisijai. Mums nepatīk formulējums 12. pantā, un otrs ir veltīts e, padomēji par juridiski saistošu paziņojumu par to, kā šī sistēma tiks izveidota. Trīs gadi ir politiski nozīmīgi, jo, ja parlaments lūdz šo te termiņu mainīt, tad mums eh, būs jāskatās, vai tas vispār tiks darīts. Tas varētu notikt 2013. gadā, un pašreizējais komisijas sastāvs ar to arī strādāt, un arī, protams, padome. Bet jūs nevarat gaidīt, ka jaunais parlaments un jaunā komisija darīs tieši to pašu pēc šīta datuma. Jo, ja mēs vēlamies izbeigt šo līgumu, tad izstāsta, ka dalību valstis nevēlas izveidot eh, tādu sistēmu, lai nodrošinātu datu apmaiņu. Un, ja mēs runājam par uzticību, tad uh, neko jau daudz šeit nevarētu pieminēt. Vakar korepers sanāksmē es redzēju, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi gan prezidentūrai, gan komisijai runāt vienā balsī ar parlamentu un citā balsī ar padomi. Ja komisija mums garantēs un komisārs pats teiks, ka vēlas iekļaut parlamenta grozījumus un runāt par tiem padomē, un ja vēstnieks man teiks, ka šos priekšlikums aizstāvēs, Un pēkšņi izrādās, ka, nav, ka tā nav taisnība, ka komisija ne tikai neatbalstīja parlamenta priekšlikumus, un arī prezidentūra to nedarīja tieši pretēji. Tad man ir jāsāk brīnīties par to, kāpēc neviens man par to neteica. vārds angliskiem possibilityiem nespēja kaut ko darīt, ir ļoti interesants, jo mums pirms divām nedēļām teica, ka kaut kas vispār nav iespējams, bet tagad tā ir realitāte. Pirms divām dienām ASV pārstāvi devās uz Ameriku un izrādās, ka tagad viss ir iespējams. Pirms divām nedēļām lēmumu padomē bija neiespējami pieņemt, bet nu, tagad tas lēmums te ir. Un tad man ir jājautā, kāpēc. Ja mēs visi redzam, ka šādas iespējas ir un kāpēc tad tās iepriekš ne, neizmantoja? Un visi slēpa savus kārtas un neviens nes, atklāti nestāstīja, ko tad domā un ko vēlas. Es gribu atgādināt, ka mums šeit ir koplēmuma procedūra un padomas prezidentūra nevar darīt vienkārši to, ko grib, jo ir nepieciešama pareiza atbilstoša sadarbība starp trīs Eiropas Savienības institūcijām, un ja jūs gribat, lai mēs par to balsojam jūlijā, tad es tur gribu redzēt trīs gadus. It īpaši tāpēc, jo nākošnedēļ pirmdien un otrdien mēs dosimies uz Bilbao pilsētu ar mūsu politisko grupu, un ja jūlijā jūs vēlaties kaut kādu, rezu, kaut kādu rezultātu redzēt, tad mums šajā komitejā ir jāvienojas Un pēkšņi šeit eh, vārds iespējamība un neiespējamība iegūstu jaunu nozīmi. Un dokuments arī ir jāiztūko visās valodās - vāciski, angliski un tā tālāk. Tāpēc es ceru, ka padomē notiks kaut kāda kustība vajadzīgā virzienā. Un es runāju par, eh, ar vēstnieku par šo jautājumu pirms sanāksmes. Un kopš tā laika es no viņa vairs nekādu informāciju ne, netiku saņēmis. Vakar pulkstens vienos es runāju ar cilvēku, mēģināju runāt ar cilvēkiem, kas tur ir iesaistīti, bet tas nebija iespējams. Šeit varbūt ir grūtības, kuras mēs varētu atrisināt, tāpēc es ceru un sagaidu savādāku attieksmi no mūsu sarunu partneriem. Un es vēlos redzēt, ka viņi grib strādāt ar mums. Un es nedomāju, ka mums ir iespējams vēl atvērt šo te jautājumu un runāt par viņu. Paldies! Tagad uh, zaļo vārdā Romērs kundze. Kungs, es atvainojos. Ja, uh, direktamente al grano. Es e, runāšu ļoti īsi, jo tika tā lūgts. Paldies, ministra kungs, vēlreiz. Es gribēju piebalsot tam, ko jau mēs dzirdējām, tad, kad mēs balsojām parlamentā. Bieži mēs sastopamies ar opozīciju no dažādām politiskajām grupām, un bieži tiek runāts par to, ka parlaments tiek izslēgts no sarunu procesa, un tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Ir arī vēl kāda fundamentāla, svarīga problēma, uh, kuras rezultātā grupas izrāda opozīciju. Atgriežoties pie tās pamatproblēmas, kas joprojām pastāv, un tā ir saistīta ar to, ka pēdējo mēnešu laikā mums nav iesniegts skaidrs dokuments, pamatojot šo datu nodošanu ASV, tā kā par to tika runāts. Un tā ir tā galvenā problēma. Jā, ir problēmas ar procedūru, bet tās nav vienīgās problēmas, jo ir vēl daudz svarīgākas problēmas. Un visa šī te instrumenta noderība vispār var tik apšaubā, apšaubīta, un Un uh, var arī runāt par riskiem, ko šāds instruments rada un kā tas var ietekmēt pamattiesību ievērošanu. Mēs joprojām skatāmies uz tādu ļoti aptuvenu, nenoteiktu priekšlikumu. Komisija un padome vēlas pabeigt šo procesu līdz jūlijam, bet mēs dzirdējām, ka tas nav tik vienkārši. Mēs jau vienreiz šim procesam esam izgājuši cauri, mums ir jādara tas vēlreiz, un nav nekādas garantijas, ka lielākais vairums deputātu atbalstīs šo līgumu. Tāpēc es gribēju uzsvērt, ka mums ir jāskatās uz potenciāliem riskiem, kas ir saistīti ar šo līgumu. Un pavisam īsi. Es gribēju uh, parunāt par vienu jautājumu par uh, aizturēšanas centriem imigrantiem. Mums ir uh, vismaz Spānijā ar šo lietu bijušas problēmas. Es nezinu konkrētus apstākļus, bet varbūt ministrs varētu komentēt tos pasākumus, kas ir pieņemti šajā sakarā. Paldies, Rumers kungs. Tagad Kirkhopa kungs. Es arī pieskaršos tā saucējuma SWIFT līgumam, bet es to gribēju darīt ministra piezīmu kontekstā, it īpaši runājot par transatlantiskām attiecībām ar ASV. Mēs strādājam pie vairākiem jautājumiem, un it īpaši attiecībā uz e, terorisma apkarošanu, un šeit attiecības ir ļoti svarīgas un es gribēju, lai ministrs vairāk parunā par vispārējām attiecībām starp ASV un Eiropas Savienību, piemēram, saistībā ar Toledo deklarāciju un citām pieejām un pasākumiem, pie kuriem mēs pašlaik strādājam. Bet atgriežoties pie TFTP līguma, mēs par to esam jau kādu laiku domājuši. Protams, ka es apsveicu kolēģi, referentu Alvaro kungo par padarīto darbu. Un ja es paskatos uz dokumentu, kāds viņš ir pašlaik, un salīdzinu ar to, ko parlaments noraidīja pagājušajā reizē, tad es redzu, ka situācija ir mainījusies. Un it īpaši šeit es gribētu uzslavēt ASV draugus, jo mūsu attiecības ir uzlabojušās daudz, uh, vairāk vai ir uzlabošās ārkārtīgi, jo viņi ir daudz interesētāki uzklausīt mūsu viedokli. Protams, mēs zinām, ka attiecības kopš eh, Lisabonas līguma ir mainījušās, nosacījumi ir mainījušies. Bet nu, pašlaik viņi runā ar mums ārkārtīgi atklāti un caurskatāmi. Es šeit negribu kritizēt ministru, bet es gribētu teikt, ka dažas no Eiropas Savienības institūcijām, ar kurām mums jāstrādā, nav bijušas tik eh, atbalstošas vai attiecībā uz mums, kā Alvaro kungs mums atgādināja, lai gan šis ir līgums. Un es biju viens no tiem, kas cerēja, ka šādu līgumu varēs noslēgt pavisam drīz Lai gan šis ir transatlantisks līgumums, tas ir jautājums, kas ir jāatrisina mums šeit starp institūcijām. Un viens veids, kā strādāt ar šādiem līgumiem, ir nodrošināt, ka mūsu pusē mēs visi strādājam kopā. Un ka mēs panākam vienotu viedokli pirms vispār runājam ar kolēģiem Atlantijas okeāna otrā pusē. Uh, Un tāpēc es esmu sarūtināts par to, ka pavisam nesen parlamenta eh, prasības netika ievērotas un netika uz tām atbildēts. Es varbūt vēl dažas piezīmes un tad apklusīšu. Protams, ka es vēlos, lai šo jautājumu atrisinātu pēc iespējas ātrāk, un mana grupa atbalstītu, ka līgums tiek apstiprināts jūlijā, jo ir briesmas, ir eh, vakums, ir drošības caurums, kas ir jāizlāpa. Mums nebaidzētu par zemu novērtēt to, ko esam sasnieguši. Lai gan ir divas, trīs lietas, kas ir jāatrisina, un viena no šīm lietām attiecas uz trīs gadu jautājumu pārskatīšanu. Ja būs labā griba, tad arī šeit varētu atrisināt problēmu, jo mēs jau esam daudz sasnieguši. Uh, tieši attiecībā uz Eiropas dalību šajā procesā. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un ja ar to pareizi strādās, tad uzlabos mūsu attiecības starp ASV un Eiropas Savienību arī saistībā ar citiem jautājumiem. Mēs patiešām strādāsim kopā viens otru teritorijā, lai risinātu terorismu problēmu, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs esam panākuši lielu progresu. Uh, Un tāpēc es gribu, lai šis process virdzās uz priekšu, lai tas neiestrēgst. Jo, ja būs kaut nedaudz labās gribas, tad mēs varēsim visu ļoti ātri atrisināt. Un, kā jau Alvaro kungs teica, mums ir jānosaka īs laika grafiks, tas ir visu interesēs gan jūsu ministru, gan arī jūsu pēcteču interesēs aizsargāt visus mūsu pilsoņus un arī ASV pilsoņus no terorismu draudiem. Un mēs esam šeit, lai to darītu, lai palīdzētu, un tāpēc nepadarīsim so, šo situāciju vēl sarežģītāku, negribot sadarboties. Paldies tagad Tavares kungam no Gojas grupas vārds. Labrīt, ministri! Paldies par jūsu skaidrojumu! Kas ir vispār šis TFTP līgums? Amerikāņi mums saka, ka tas ir saistīts ar 90 miljonu finanšu informācijas e, kopumu, ko nosūta uz ASV. Tas nozīmē, ka mēs runājam par apmēram triljonu šādu datu vienību gadā no dažādām uh, Eiropas pilsētām, uz citām Eiropas pilsētām un arī uz citām pilsētām pasaulē. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi no teritoriālā viedokļa, jo mēs vēlamies, lai Eiropas dati paliek Eiropas teritorijā un tos apstrādā atbilstoši Eiropas likumdošanai. Un saskaņā ar šo līgumu tā tas nenotiks. Eiropas pilsoņi mūs vērtēs par to, kā tad šie dati no Lisabonas, Londonas un citām uh, pilsētām pēkšņi nonāk Amerikā. Jo, piemēram, cilvēki nerāda savus kredītkaršu datus pat saviem draugiem, bet mēs tagad šos datus nosūtām kaut kur citur. Mums ir arī citi uh, nozīmīgi kaimiņi, kas sastopas ar terorismu draudiem, un arī viņi mm, var mēģināt sākt prasīt šāda veida informāciju. Padomas prezidentūra saka, uh, kaut, kaut ko par šo lietu, bet viņi jau vairs nebūs prezidējušā valsts, un mēs šajā situācijā paliksim. Jo, ja mēs dodam informāciju Amerikai, tad mēs varam tikpat labi atdot arī to Krievijai, kuru savukārt nodos Baltkrievijai un tā tālāk. Man liekas, ka komisija un padomi šeit ir ļoti naivi. Un man liekas, ka Eiropas Savienība nevēlas šāda veida risinājumu. Un runājot par datu aizsardzības jautājumu, mums ir lielas bažas, jo datu aizsardzību šis līgums nenodrošina. Šis līgums nemaina Amerikas likumdošanu, un atbilstoši šai likumdošanai, ja Eiropietis nedzīvo ASV, tad pret viņu tiek vērsta diskriminācija, un tas rada dažādas problēmas. Bet ir vēl kāds iekšējais jautājums ārkārtīgi svarīgs. Kāpēc Eiropola ir tiesības iesniegt, eh, sniegt ASV informāciju par SWIFT datiem. Tas nozīmē apmēram to pašu, kā iecelt eh, noziedznieku par cietumu priekšnieku. Man liekas, ka tādas Eiropolam nav pilnvaras. Mums ir iestāde, kas ar to darbojās, uh, Un tas ir uh, Eiropas datu aizsardzības uzraugs, un šeit šī iestāde nekādu lomu nespēlējas. Nezinu, kāpēc. Kas attiecas uz Eurojust, arī šī iestāde netiek iesaistīta. Un es šeit vispār gribu runāt par padomas pilnvarām un par komisijas darbībām sarunu vešanā tad, kad mums ir neatkarīga juridiska aģentūra, man liekas, ka līguma nosacījumi šeit tiek pārkāpti. Eiropola nevar darīt šādas lietas. Mums arī ir jāpiemēro Lisabonas līguma noteikumi Eiropola darbībai. Un tad mums ir jārunā par koplēmumu, un ir skaidrs, ka koplēmums attiecas uz padomu un parlamentu, nevis uz komisiju un Baltonamu. Šajā līgumā ir tomēr potenciāli arī divas lietas, labas lietas. Pirmā lieta ir uzraudzība. Piemēram, ir komerc uzņēmumi, kam ir daudz eh, darbinieku, simtiem darbinieku, piemēram, Vašingtonā vai kaut kur citur. Nu, neatkarīgi no tā, kur nos, amerikāņi nosūta šos datus. Mēs esam bijusi Vašingtonā, mēs redzam, kā dati tiek pārsūtīti, mēs esam redzējuši PowerPoint prezentāciju. Uh, kur ir datu meklēšanas forma. Mēs nosūtām, piemēram, savus finanšu datus uz ASV. Mums ir jāredz, kur šos datus apstrādās. Un Swiftam tur ir daudz cilvēku, bet mums tur būs tikai viens cilvēks. Un es gribu zināt, kā tad šo cilvēku iecels, vai to darīs komisija, Un ja komisija to darīs, tad viņiem ir jānāk uz šejien, jo šis cilvēks pārstāv Eiropas pilsoņus. Un lai to darītu, mums ir jāstrādā vai jums ir jāstrādā kopā ar iestādi vai ar pārstāvjiem, kurus ir ievēlējuši Eiropas pilsoņi. Un šeit nav runa tikai par līgumu starp Eiropas Savienību un kaut ko ārpus Eiropas Savienību. Mums ir jārunā arī par cilvēku, kas pārstāvēs Eiropas pilsoņus ASV, un šo cilvēku ir jāapstiprina parlamentā. Alvaro kungam bija taisnība, runājot par darbības taktiku, par to, ka viņš lūdza trīs gadu periodu. Parlaments pie šī jautājuma strādā jau ilgu, mēs negribam vienkārši to tā atmest. Mēs gribam, lai datus apstrādā Eiropas teritorijā, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs negribam, lai šis līgums turpinātos mūžīgi. Jūs uh, strādājat Spānijā, bet tad, kad jūs pārstāvat Eiropas Savienību, tad jums ir jāatceras par Eiropas interesēm. Un mēs gribētu redzēt, kas notiks piecu gadu periodā. Un es ceru, ka cilvēki atcerēsies par to, kas notika tad, kad balsos par līgumu jūlijā vai septembrī. Tagad Borgecijo kungs, lūdzu. Paldies! Es arī būšu ļoti īs savos izteikumos. es attiecos pret Spānijas iedzīvotājiem kā lieliem draugiem. Visi tie cilvēki, kurus pārstāv šeit, uh, Eh, arī spāņus. Eh, tādēļ es jūtu par savu pienākumu, ka man ir jāuzslavēs pre prezidentūra. <clears throat> Un prezidentūrai ir <clears throat> bijis arī jāpieņem visnotaļ neviegli jautājumi attiecībā uz drošību un iekšlietām. Pirmām kārtām legālā imigrācija. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ministrs jau zina, ka uh, Eh, vidusjūrā eh, jau ir panākt zinām veida progress visnotaļ apkaunojošai cilvēku transportēšanai. Un es zinu, ka mūsu ministrs Maronī kungs jau uh, ir noslēdzis visnotaļ, parakstījis not, uh, visnotaļ uh, svarīgas vienošanās ar Lībiju, kas uh, liks galu punktu šai apkaunējošai cilvēku pārvadāšanai, ievešanai, nelegālai ieve, ievešanai Eiropas Savienībā. Un tas, ko Spānija, Malta un Grieķija eh, stāv priekšā, eh, ka tajos ir ārkārtīgi, šajās valstīs ir ārkārtīgi lieli imigrantu pieplūdumi eh, Eiropai, ir jādara kaut kas ārkārtējs, tūlītējs un praktisks, lai apstātos uh, šī nelegālo imigrantu plūsma. Manuprāt, tas notiek pārāk lēnu. Un šobrīd uh, tie rezultāti, ko Uh, sasniedz jau dalībvalsts katra atsevišķi, tās būtu daudz vērtīgākas un labākus rezultātus dotu, ja mums būtu kopējā Eiropas nelegālo imigrantu apkarošanas stratēģija, jo ļoti daudzam valstīm nav šāda liela, plaša redzējuma ar vadlīnijām no Eiropas Savienības. Mums būtu tad iespēja šos ratus stumt vienā virzienā. Un visbeidzot. Varbūt, ka ministrs varētu man ļaut pieminēt lozunga, ku, kuru, uh, kur, kurš skan, ka apkarosim terorismu, būdami iecietīgi. Jā, ļoti amerikāniski uh, varētu teikt, ka iecietība ir kaut kas, kas. Mm, Eh, kas ir mūsu pamatvērtība, bet es domāju, ka apkarojot terorismu, mēs nevienmēr varam būt iecietīgi, jo iecietība, lai vai kā mēs to gribētu vai negribētu, var mūs novest absolūtos neceļos, piemēram, tādos, kur uh, mošejas un islams, islāma centri būtu pasludināti par neaizskaramiem Uh, nebūtu jābūt Eiropas teritorijā nekādām uh, terorismu svētnīcām, vai tie būtu baski vai izlāma terorismu. Terorisms ir terorisms, un mums nevajag būt iecietīgiem pret terorismu. Un es domāju, ka Eiropai būtu jāturpina izlēmīgi strādāt pret terorismu. Ir ļoti e, sarežģīta starptautiskā situācija šobrīd pasaulē. Uh, ir e, tātad uh, šie te pašnāvnieki, kuri ir teroristi, un uh, mums ir zināmi tik daudzi grupējumi un tik daudzi, kas palīdz finansiāli šiem grupējumiem, un mēs vēl joprojām lietojam vārdu iecietīgs. Un es domāju, ka vajag ņemt vērā tas, kas ir izdarīts, un atzīt, ka tas ir gaužām maz, un turpināt daudz nolēmīgākā garā. Paldies! Paris kungs jau runāja par uh, kopējām Eiropas vērtībām. Tā ir tikai maza daļa no uh, tām lietām, par ko varētu runāt. Eh, jau, ko mēs eh, runājam šorīt. Man liekas, ka mums skaidri jānodala eh, tas, ko mēs sakam procedurālās vērtības, pro, demokrātiskā konkurence, piemēram, izte, izteiksmes brīvība un tā tālāk. Un pamatvērtības no otrās puses politiskās val, vērtības ir ļoti svarīgas. Un kontekstā Uh, tās būtu skatāmas dažādi. Šīs da vērtības, šīs vērtības liela daļa no mums tur uh, kā svētas, bet pārmērīgi šīs vērtības uh, pali, uzliekot uz piedestāla, tās var arī uh, mums. Uh, uh, mūs uh, novest neceļos, piemēram, uh, pārmērīga iecietība var novest, eh, jūs jau zinat, pie kā mums jārunā par procedurālām eh, vērtībām un demokrātiskām vērtībām. Es, es šeit varu runāt eh, dažādās līdzībās. Protams, ka mēs nedrīkstam pieļaut, ka demokrātiskās vērtības netiek izveidotas, izte, ievērotas izteiksmes brīvības, diskutēšanas jomā un sociālo brīvību lomā. Bet uh, Eh, mums jāņem vērā sociālā eh, liberālā darba krā, kārtība, kur eh, asociatīvais, asociatīvās brīvības un izteiksmes brīvības ir vienas no svarīgākajām. Un mums jāskatās, ka uh, institūcijās uh, mēs varam Uh, runāt, uh, varam uh, šajās institūcijās diskutēt, bet vai, vai to var darīt arī mūsu iedzīvotāji? Paldies, paldies. Un tagad došu vārdu ministram atbildēji. Presidente, quisiera dividirme. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu savu atbildi veido divās galvenajās tādās kā sadaļās. Pirmām kārtām attiecībā uz komentāriem par savas uzstāšanos pirmo daļu. Un otrā daļa e, es atgriezīšos um, attiecībā par jautājumu uz TFTP. Daudzi no runātājiem runāja tikai par TFTP, Uh, bet lielākā daļa atsaucās uz TFTP. Pirmkārt, uh, uh, runāšu par, atbildēšu par Romeva kunga komentāriem. Paldies par visu atbalstu prezidentūrai, par prezidentūras padarīto. Viņš uh, komentēja un lūdza arī skaidrības viešanu attiecībā uz patvērumu meklēšanu. Kā jau teicu, uzrunas pirmajā daļā prezidentūra ir strādājusi pie tā, lai nodrošinātos, ka Eiropas patvērumu meklēšanas sistēma kļūtu par realitāti un lai mēs varētu turpināt uh, nodot tālāk to darbu, ko mēs pārņēmām no Zviedrijas prezidentūras. Sešu mēnešu atpakaļ, kā jau es teicu, šī te patvēruma meklēšana ir uh, jautājums ir ārkārtīgi, ārkārtīgi komplicēts, grūts. Dažām visām dalības valstīm ir uh, atšķirīgs viedoklis, katrai savādāks un katrai savādāk iemeslu dēļ, un bija ārkārtīgi grūti padomēji un komisijai nonākt pie kopsaucējiem pat šo divu institūciju starpā nebija vienprātība ļoti daudzos aspektos attiecībā uz patvērumu meklēšanu. Tāpēc mēs turpināsim darbu, veidojot atbalsta biroju Maltā Šobrīd jau tas ir eh, savā fināla stadijā. Ah, mums tikai ir vēl izsludina, jāizsludina mm, atbildīgā direktora vietas izpildītāja amata kandidāta um, konkurss. Un eh, tādējādi es domāju, ka progress tālākām politikām attiecībā uz patvērumu meklēšanu būs daudz vienkāršāks. Pirmkārt, tātad mums bija grūti sameklēt, bet nu, tas ir izdarīts, lai izveidot šādu ofisu uh, finansējums. Bet, uh, nu, uh, nu, ir jādara tas praktiskais darbs šajā birojā, tātad atbalsta birojā. attiecībā uz e, esošajiem instrumentiem vai tam divām direktīvām, visiem mēriem, kas ir uh, attiecībā uz patvērumu meklēšanu. Tā ir, mums ir arī bijusi strateģiskā komiteja, kura apvienojusi uh, visas, visus iestāžu darbus, mums ir arī darba grafiks. Šobrīd varbūt nav uh, man laika, lai stāstītu jums, cik daudz uh, darba grupas, uh, komitejas, uh, dažādas iestādes sadarbojās attiecībā uz patvērumu meklēšanu, lai mums su viedokļi uh, kļūtu par vienotu viedokļu. Ir ārkārtīgi daudz vēl uh, procedurāli jautājumu, kas jārisina. Mēs vairāk vai mazāk uh, turamies pie laika grafika, bet attiecībā uz um, atpakaļ uzņemšanu un uh, imigrantu aizturēšanas centriem mums ir ārkārtīgi vēl daudz darāmā, bet visnotaļ varu teikt, ka mums ir attiecībā uz šo patvērumu pakotni uh, tāda, tāds jau tāds kopējā vīzija un kopējā nostāja ir lielākā daļa uh, no elementiem, kura mums ir kopēja un kur būtu uh, jāskata visās trijās direktīvās, kas izriet no šīs pakotnes, lai mums nebūtu tāda situācija, kur uh, šīs direktīvas uh, katra uh, velk uh, kopējo patvērumu politiku uz savu pusi, lai tas būtu ietu vienoti uh, attiecībā uz atpakaļ uzņemšanu, uz imigrantu uzņemšanu, patvērumu meklētāju uzņemšanu vienotā solī. Un kā jau es teicu, mēs jau Dublinā uzsvēru to, ka mēs soļojam kopā. Ir dažādi viedokļi, ļoti pamatīgas atšķirības, bet, ja ņemam kopēji visu šīs trīs direktīvas, pat ja runājam par pamatprincipiem patvērumu pakotnē, piemēram, sistēma kā tāda, tiesiskais pamatojums uh, dalībvalstīs atšķirās. Piemēram, Dublinas nol nolīgumā paredzētais ir kaut kas tāds, par ko mēs nevaram vienoties vēl joprojām visas valsts, bet ir panākts progress veselā virknē citu jautājumu attiecībā uz patvērumu meklēšanu. Piemēram, eh, laika grafiks visām trijām direktīvām, kurš tiks koordinēts vienotā veidā, bet jāsaka, ka vēl ārkārtīgi daudz ir darāmā. Es neminēju eh, nepavadītus eh, nepilngadīgos um, attiecībā uz policijas sadarbību ir, sa, ir um, atšķirības starp sadarbības nodaļu un uh, izmeklēšanas nodaļu. Sadarbības nodaļa darba uh, veicina sadarbības starp policiju un uh, tiesnešiem. Uh, es atvainojos, izmeklēšanas uh, nodaļa, bet uh, sadarbības nodaļa uh, nodarbojas ar ko citu. Piemēram, ja, ja notiek kaut kas um, e, e, kādā Eiropas pilsētā, piemēram, uh, Austrijā, uh, šādas policijas sa sanāksme, tad visas pārējās dalībvalsts arī sūta savus policistus uh, talkā. Uh, juridiskā veida sadarbība varētu būt, piemēram, starp Franciju un Spāniju, lai apkarotu uh, teroristu grupējumus tādus kā ETA. Uh, Uh, dažāda veida cita sadarbība ir izmeklēšanas sadarbība, da, cita veida sadarbība ir atkal preventīva pasākuma, piemēram, darboties samitos, citāda veida galotņu tikšanās, kur koordinētā veidā notiek dažāda līmeņa uh, policijas spēku sadarbība. Jūs runājat arī par kibernoziegumiem, ir vesela virkne uh, politiku, kurš šobrīd jau ir tādā savā fināla stadijā. Eiropols pie tā ārkārtīgi strādā ļoti daudz, kas ir eh, jau paveikts. Pēdējā laikā virkne operāciju notikušas attiecībā uz valūtas, tātad eiro viltošanu, viltotu monētu. Um, izņemšanu, eh, viltotu monē, eiro viltošanas apkarošanu, Eiropol uh, ir eh, jau par, ar pie tā daudz strādājis, līdz 2013. gadam mums būs jaunais eiro standarts, un es esmu tikai atbalstītājs Eiropol darbībām un arī turpmāk pie tā strādāšu. Uh, diskusijās un uh, runāsim arī par pad, Eiropol kompetenci padziļināšanu. Pateicos arī Morāles kungam uh, attiecībā uz prezidentūras paveikto un ir patiesi, ka Stokholmas problē, programma vienu brīdi bija pāri visam. Uh, tā uh, salika kopā visas tās bāžas, kuras pauda dažādās dalība valstis, bet uh, Darba plāns norāda skaidrs prioritātes, līdz ar to tādēļ jāsaka, ka tieši tādēļ tā ir tik nozīmīga programma. Šobrīd nav te ir uh, prioritātes, bet ir atbilžas uh, at sfēras uh, definētas un uh, laika grafiks noteikts. Atbildības sfēras definētas. Un uh, mums ir jāsāk uh, ar komisijas vadlīnijām. Uh, Uh, un tad jāķerās tikai pie darba, pie tā, kas ir um, darāms. Jūs man varat jautāt, kā to varētu praktiski panākt, likumdošanu um, sinhronizēt ar uh, tālāku darbības plānu, lai viss tiktu stiprināts likumā. Tas būtu uh, tālāk koordinējams. Uh, bet e, iekšlietu ministrija, tieslietu ministrija strādā dažādos veidos, dažādā ātrumā. Man, manas valsts ministrijas, mm, e, manās ministrijās ir arī ministrijām apakšnodaļas, kurš nodarbojās ar vienu vai otru jautājumu, kur pretīm citās valstīs ar to nodarbojas ministrija pati. E, līdz ar to var teikt, ka jā, šai programmai ir gan plusi, gan mīnusi. No vienas puses tā ir visnotaļ uh, Uh, visnotaļ uh, laba, bet no otras puses tieši šī laika grafika sinhronizēšanas dēļ uh, varētu teikt, ka programma virzās uz priekšu nepietiekamā ātrumā, bet esmu pārliecināts, līdz ko rati sāks ripot, tā ritēšana būs daudz ātrāka nākotnē. Mums ir jāsadarbojās <clears throat> šajos jautājumos direktīvas ietvaros un līdz, ar, līdz ko mēs būsim iedibinājuši tos elementus, kas ir kopīgi visu triju direktīvu attiecībā uz Eiropas pat, um, patvērumu meklēšanu. Tajā brīdī mēs varēsim doties nākamajā fāzē. Jā. Ha habido una referencia al, a los CIES por parte del. Vēl Uh, kāds cits runātājs pieminēja SIS 2 es, vai SIS 1. Es īsti nezinu, kā tas darbojās. Uh, visās dalībvalstīs, diemžēl neesmu par to informēts, vai tas darbojas uh, tieši tāpat kā Spānijā, bet var runāt par Spānijas. Mm, Spānijas piemēru mums ir eh, nevalstiskās organizācijas, uh, Eh, kas eh, darbojās imigrantu aizturēšanas centros, pagaidu aizturēšanas centros, un tām tiek uzdot eh, galvenā, galvenais darbs tajos. Attiecībā uz TFTP šeit ir jāpiemin komisāra Malstromas kundze kura ārkārtīgi daudz ir darījusi attiecībā uz šo jautājumu, bet man jācaucās jācauc uz Alvaro kungu, kurš saka, ka mēs pārāk steidzamies. Jā, es negribu teikt, ka Spānijas prezidentūra cenšas sasteigt šos jautājumus. Es gribētu teikt, ka. Eiropas pilsoņu un dalībvalstu vārdā mums ir jāpasteidzās, jo šis būs uh, tāds uh, instruments, kas ietekmēs mūsu visu kopējo drošības. Nedomāju, ka TFTP būs ierocis, kas uh, tiks dots mūsu ienaidnieku rokās, ka tas būs gluži otrādi mūsu drošības pastiprinātājs, uh, jo E, un, protams, ka es negribu teikt, ka Spānijas prezidentūra ne, nesteigtos. Mēs arī steidzamies, un es domāju, ka visiem ir jāsteidzās, un arī parlaments ar savu darbu ir darījis pietiekami daudz un pietiekami ātri. Nav jau tā, ka mēs e, rīkojamies jums arī aiz muguras. E, šī, šī sistēma. Uh, sastāv no daudzām daļām, un, un, un, un, un katra daļa, katrai daļai ir savi atbildīgie, un tā ir strādājuši katra savā laipa, la, laika grafikā. Komisija nāca klājā 20. maijā, komisārs paziņojumu izdarīja 24. Ma martā, es atvainojos martā, un tad bija rezolūcijas, ma mandāts rezolūcijai, un šobrīd tātad mums ir uh, Uh, rezolūcija un dokuments, un tieši tādēļ mēs tik ātri cenšamies uh, strādāt, nu tas viss bija arī tā plānots. Mēs domāju, ka mēs visi esam ļoti atbildīgi rīkojušies gan no Amerikas puses, gan no Eiropas puses. Un uh, Amerikas puse bijusi ārkārtīgi fleksibla visos um, sarunu pasākumos. Un uh, jūs sakat, ka tekstuāli teksts ir absolūti nederīgs, ka tur ir ka tas ir izmainīgs, izmainīts sliktākā veidā. Nē, es gribu teikt, ka tieši attiecīgi parlaments um, daudzus um, uzlabojumus tekstā veica padome un komisija teica jā šim tekst jaunajam nolīgumam un, padu, un, un savukārt parlaments teica, ka nē. Uh, un mēs to pārstrādājam, tā kā jaunais teksts ir tieši parlamenta dēļ pārstrādāts, un jums liekas, ka tas nav labs vai pietiekams, uh, nu, tad tās izmaiņas ir izdarītas tieši no parlamentu spiediena uh, rezultātā un ir ievie, ievēsts, ievies proporcionalitātes princips, vairāk caurskatāmība no ASV puses, vairāk Eiropas klātbūtne Amerikas Savienībā. Protams, ka ir virkne kompromisu uh, gan no. Uh, Amerikas Savienotās puses, gan no mūsu puses. Tas ir, tā ir Eiropas sistēma TFTP, un Amerika ir pieņēmusi to arī kā ieviešam savā valstī. Ir virkne mehānismu un svīru, būs arī juridiskā un administratīva pārvaldība, ko veidos Amerikas Savienotās valsts, un tā nekādā gadījumā nebūs diskriminējoši iepratimā Eiropas pilsoņiem. Uh, Un uh, attiecībā uz šo datu pārvaldi, pārraidu uz trešajām valstīm, viss tas ir iekļauts. Un uh, līgumā, kurš būtu, da, kur darbosies piecus gadus, tā tad ir visas šīs drošības klauzulas. Uh, tagad tas ir tāds kompromisa uh, nolīgums, kur liela daļa, jeb gan arī viss, ko Eiropas parlaments eh, ir ieteicis un kādas mums bija pretenzijas pret uh, oriģinālo tekstu, viss tas ir ņē, eh, tikts ņemt, vē, ir ņemts vērā. It īpaši jāpateic Amerikas Savienotajām valstīm par to elastību, kāda, ar kādu viņi ir attiekušies pret šīm izmaiņām, jo mēs Eiropā nevarējām vienoties par tekstu. Um, Malstroms kundz komisāra 9. jūnijā ar jums jau par to ir runājusi, viņa stāstīs par kopējām vadlīnijām, zem kurām ir visu politisko grupu pārāksti, viņa uzklausīja politiskās grupas uh, un teica, ka um, galējā ieteikumā, ar kuru viņa dosies uz Amerikas Savienotām valstīm desmitajā datumā, iekļaušot tekstā, kas arī tika izdarīts. Uh, un tik daudz, kas tātad tika izmainīts, un arī padome vēlējās eh, at, atspoguļot ne tikai dalību valstu bāžas, bet arī parlamenta bāžas dokumentā. Līdz ar to es jau to saku, ka padome izdarīja tik daudz izmaiņu esošā tekstā, lai apmierinātu parlamentāriešu grupu. Uh, teiktu, bet Alvaro kungam ir taisnība. Uh, Uh, attiecībā uz nolīguma atkal atvēršanu, tīpaši 12. pantā. Uh, tas varbūt, uh, ka vēl nav jūsu tekstā, bet mēs attiecībā uz datu pārvaldību Amerikas Savienotajās valstīs un šo te SWIFT kompāniju esam veikuši izmaiņas un būs arī um, Eiropas pārstāvis, ļoti augsti kvalificēts Eiropas pārstāvis vai vairāki, kuri dien dienā kontrolēs SWIFT darbību Amerikas Savienotajās valstīs, un tas tiks iekļauts tekstā 12. pantā, jo mums izdevās pār, mums kā padomēji, uh, tik izdevās at, atkal atvērt šo dokumentu, atsākt uh, dokumenta caurskatīšanu, ir tīpaši 12 pantu, un eh, gan Amerikas Savienotās valsts, gan komisija mums piekrita. Un arī ar Alvaro kungu mēs ļoti daudz esam runājuši. Mēs esam iekļāvuši deklarāciju, eh, kas saka, ja vienu dienu mēs eh, globālu vienošanos panāksim ar Amerikas Savienotajām valstīm par datu pārraidi, tad tas tiks uh, atsp atspoguļosies arī TFT darbā, TFTP darbā. <clears throat> Un ja mēs paņa, m, mm, panāksim arī globālo nolīgumu par datu aizsardzību, ka tad tas tiks atspoguļos TFTP. Un šobrīd tas jau ir šī li, e, sadaļa jau ir iestrādāta tekstā, un tieši parlaments bija tas, kas izteica šīs bažas. Daudz no jums izteica bažas par Eiropolu, jā, uh, juri, visas uh, Eiropola asis ir vienlīdz svarīgas, un uh, tās bāžas, ko jūs atba, izpaudāt uh, attiecībā uz Eiropolu, arī, arī dalībās to ir pabalstījuši. Mēs, mēs esam padomē pieņēmuši virkni dokumentu, uh, kad un kādā veidā līguma ietvaros Eiropol izskatīs prasības no Amerikas Savienotajām valstīm. Tātad Eiropol skatīs uh, Amerikas Savienoto valstu iesliegtās prasības, balstoties uz tām piešķirtām pilnvarām. Tātad ir bijušas divas padomas rezolūcijas, kuras Eh, gribētu teikt, pagājušajā nedēļā pieņemtas, kuras maina 12. pantu eh, un arī citas eh, lietas, par kurām runā parlaments, tīpaši SWIFT Amerikas Savienotajās valstīs, vēl Alvaro kunga ieteikumi. Uh, Padoma bija ļoti vērā ņemoša, mēs esam izdarījuši tik daudz izmaiņu, Alvaro kungs. Habíamos sido sensible al 100% de sus propuestas. Varbūt ne visus 200% no jūsu ieteiktā, bet, manuprāt, lielāko daļu. Piemēram, padomas nolēmumā mēs esam otrajā pantā iekļāvuši to apņemšanos, ka komisija viena gada laikā caurskatīs jautājumu, kā TFTP, Eiropas TFTP ietekmēs um, Amerikas Savienotajās valstīs veidojamo TFTP. Tas, kas bija uh, ieteikts kā, uh, kā sākumotnē kā tikai rekomendācija, uh, šobrīd tā ir iekļauta uh, iekļauta kā atsevišķs pants, kas ir obligāti komisijai pildāms uh, tādējādi katru gadu TFTP darbība tiek caurskatīta un Eiropas TFTP uh, pēc gada uh, tie, tās darbība tiek cau, izskatīta un um, salīdzināta ar Amerikas Savienoto valstu. Un mēs arī lēmumā um, pielikām klāt punktu 3, un tur ir teikts, ja eh, piecu gadu laikā mums nav TFTP, tad uh, darbojošamies kā spēks, tad uh, tad E, Eiropas, piemēram, loma tiek pārskatīta, jo tad mēs neesam sasnieguši to, ko apņēmamies, caurskatot Amerikas Savienoto valstu datu pieprasījumus. Protams, ka šis, e, šis dokuments vēl var tikt caurskatīts, jo jebkurš nolīgums drīkst tikt caurskatīts sešu mē, pēc sešu mēnešu darbošanās, bet uh, Eh, tajā brīdī, ka eh, ja, tur ir eh, tieši tā ierakstīts. Ja pēc trim gadiem TFTP Eiropā nedarbojās, mēs no Eiropas puses nespējam nodrošināt TFTP darbību trīs gadu laikā, tad līgums tiks uh, lausts. Tā kā es domāju, ka jūs saprotat, ka ir ļoti grūti izskaidrot, jo Amerikas Savienotām valstīm šādu te klauzulu uh, jo ir nepieciešama vienprāt, eh, vienbalsīgs pārskats attiecībā uz piecgadu mm, darbo eh, darba periodu TFTP, bet pēc trim gadiem mums tātad ir iespēja pārskatīt eh, TFTP darbību Eiropā. Nu jā, šeit jums var uh, likties, ka tas ir sarežģīti, bet tas tiešām ir sarežģīti. Jums varbūt citreiz liekas, ka trīs gadi uh, eh, nāca klaj, nāca klajā pēdējās trīs dienās. Jūs teicāt, ka tas nebija iepriekš do, dokumentos, tas nebija arī datu aizsardzības aģentūras dokumentā. Uh, tur nebija runa par uh, trīs gadiem, bija ga, uh, runa par, uh, par saprātīgu laika grafiku, un jūs sakat, ka uh, uh, trīs gadi nav piemēroti. Es jau tagad neiešu juridiskās debatēs iesaistīties, kaut gan es varētu. Uh, lai jau uh, juridiskie dienesti ar to nodarbojās, bet es uh, Tā ir ārkārtīgi interesanta un komplicēta juridiska diskusija attiecībā uz šiem pieciem gadiem, trim gadiem, pusgada darba pārskatu, bet es jums gribu apliecināt, ka tas viss ir juridiski saskaņots un tas ir pamatot šādi laifa grafiki. Es domāju, ka jūs visi sapratīsiet un atzīsiet, ja arī tad, kad izpētīsiet šo jautājumu smalkāk un vēl konsultēsieties ar juridiskajiem dienestiem, ka jums arī būs skaidrība attiecībā uz šo jautājumu. Es gandrīz jau esmu pabeidzis. Tā tad būs iespēja pārskatīt, ja viena no pusēm nepilda TFTP ieviešanu Eiropas Savienībā, tad tā darbība var tikt pārtraukta. Vai arī eh, tā veidošana var tikt apstādināta. Tātad parlaments, komisija vai padome ja nevēlēsies piecu gadu TFTP, tad jebkura puse pēc trim gadiem var pateikt, nav labi, nav nekas izdarīts un šādu darbu apstādināt. Mēs Eiropai dodam iespēju pārtraukt līguma darbību kurš paredzēts pieciem gadiem, pēc jau trījiem gadiem. Es nedomāju, ka tagad mums vajadzētu atvērt diskusijas un debates, un ka parlaments ir pietiekami bijis iesaistīts arī pēdējo dienu diskusijās, un eh, mums ir uh, 12.1 uh, klauzula, tad ir Eiropas uh, Savienības iejaukšanās uh, iespēja, Eiropol, Eiropas datu aizsardzības bažas. Ja mēs ņemtu, protams, visus vērā un vienmēr gribētu pilnīgi visus uh, padarīt apmierinātus, tad mums nebūtu neviens līgums, neviens nolīgums, jo vienmēr jau kādam kaut kas nepatiks. Bet es domāju, kā mēs esam pasniegt sasnieguši vislabākos rezultātus, no kura gūs labumu gan Amerikas Savienotās valsts, gan Eiropas Savienība. Paldies, priekšēdētāji! Jā, priekšēdētājs saka, es uh, gribu jums atgādināt, ka mums ir ārkārtīgi maz laika. Visi uh, nevarēs izteikties. Mēs esam ierobežot šajās diskusijās, kuras ir gan pretrunīgas, gan arī jutīgas. Uh, diskusijas, par kurām mēs runājam pēdējo gadu jau parlamentā, bet e, runātāju e, liste ir jau noslēgušies, vairāk nevar piet, pieteikties. Katrs runātājs jautājumu uzdošanai, viņiem ir jautā, laiks divas minūtes, un mums uh, būs pēc tam atbilda žurauns. Un uh, es ceru, ka uh, gan ar šīm te atbildēm un jautājumiem mums kļūs lielāka skaidrība šajos jautājumos. Mums ir bijušas debates, mums ir bijuši dažādas sanāksmes, tikšanās un tā tālāk, un es domāju, ka jums ir bijuši pietiekami daudz laika, lai, iek, lai izprastu jautājumu pēc būtības, ministra kungs. Ja es drīk, uh, priekšēdētāja kungs, ja es drīkstētu uh, Mums bija iespēja, mums bija šīs te daudzās iespējas strādāt, bet mums solīja, mums solīja uh, Lības komitejā, ka TFTP uh, būs darba kārtībā, un tagad tas nav TFTP, mums nav darba kārtībā, un līdz ar to mēs neesam par to izdebatējuši, un tagad ir ļauts uh, ministram runāt par šo jautājumu, kas ir ārkārtīgi svarīgs, un mums nav atbildes, mums nav tomēr, jūs sakat, ka mums ir bijis laika diskusijām, bet mums nav bijis laika diskusijām, es tāpēc lūgtu, lai izstrādātu um, juridiskās dienas, lai izstrādātu atzinumu par šo jautājumu, un tikai tad esmu gatavs runāt tālāk. Priekšstādātājs saka, es e, jūs saprotu, Alvaro kungs bija paredzējis būt prom no 9 līdz 10, bet viņš ieradās 9.15 un līdz ar to viņš šo jautājumu iekļāva šajās diskusijās. Bet tagad ir jautājums par vispārējiem uh, Spānijas prezidentūras rezultātiem. Tagad mums ir otrā jautājumu kārta. Divas minūtes katram runātājam. Tas ir maksimums. Lūdzu, būs utilkums. Paldies. Priekšsēdētāji, paldies um, Ruba Kalva ministram par viņa sešu mēnešu gaitā īstenoto darbu, jo īpaši SWIP, SWIFT jautājumā, un pateicamies arī prezidentūrai par tās darbu pēdējo um, dienu laikā. Bet es gribu arī pateikties priekšstādātājiem Jonatanam Fordam gan par šo jautājumu, gan arī vispār par uh, sadarbību tieslietās un iekšlietās. Es esmu pārliecināts, ka jūs, š, jūs mums šai uh, komitejā pietrūksties, bet, eh, kas zina, iespējams, ka vairums no mums jūs tagad gribēs uh, pārtvert IMCO komitejā. Un pie, runājot par TFTP, jautājumu. Es piekrītu, ministra kungs, ka te ir panākts lielas sekmes kopš februāra. Tieši tāpēc, ka mēs gribam izveidot šo divu virziena pieju. Tā bija pamatlieta Eiropas parlamentam. Tā tad mums būtu lielā uzvara. Šī divu virziena pieeja nozīmē to, ka mēs piekrītam, ka dati kopumā tiek nosūtīti ar tādiem noteikumiem, ka vispirms, ka šī pārsūtīšana tiks kontrolēta, un otrkārt, ka šie, šī pārsūtīšana tiks pārtraukta, izveidojot jaunu TFTP nolūgumu. Tāda ir tā pamadoma, bet vēl viss nav īstenots. Vēl nav īstais brīdis atvērt šampaniešu pudeli un svinēt. Mums vēl ir ceļš ejams un būs balsojums jūlijā. Kā jau sacīja Štrasers eh, kundze, kas ir arī šajā eh, komitejā un eh, ēnu referente, mums ir jāmēģina darīt viss, kas ir mūsu spēkos. Spānijas prezidentā ir jāizmanto tās prezidentūras pēdējās eh, stundas, lai īstenotu šo darbu. Lielas paldies jums par jūsu darbu, Infelds kundze. Uh, jā, ļudiem žēl. Uh, eh, man jāsaka, ka uh, mums vairs nav daudz laika, jo šis jautājums tika atlikts uz šodien gan TFTP, gan PNR. Tas, ka SWIFT eh, eh, nolīgums lielā mērā tik mainīts, tā mēs nevar piekrist. Jo pamatlieta bija par to, vai mēs nosūtām veselu kopumu datu vai tikai tos datus, kas būtu jāizmeklē. Viss ir ļoti vienkārši. Amerikāņi meklē ādatu. Vai mēs sūtām viņam šo ādatu, vai mēs sūtām viņam visu to sienu kaudzi un uh, eh, uzliekam viņam par pienākumu atrast šo adatu. Te ir, protams, visādas uzmanības novērsēji, 12. pansijā tas ir uh, svarīgi, jā, un tad vēl Eiropas TFTP, bet tas nav uh, saistīts ar datu uh, izšķiršanu tieši Eiropas Savienības teritorijā. Mēs sacījām, ka mēs gribam, lai, gribam, lai dati, vajadzīgie dati tiktu atlasīta Eiropas Savienības teritorijā, vai tas būtu trīs mēnešu laikā, vai trīs gadu, vai piecu gadu laikā. Es nedomāju, ka te var runāt par kaut kādiem pieciem gadiem, tas nav pārliecinošs arguments, es tam vienkārši negribu piekrist, tas ir pilnīgi nesamērīgi. Un vēl es gribētu norādīt, ka ir EDPS atzinums, kas ir ļoti negatīvs. Un divas valstis, Beļģija un Vācija, arī uzskata, ka piecu gadu laiks ir pilnīgi nesamērīgs. Un vēl ir pāris lietas, par, pie kurām gribētu pievērsties. Vispirms darba grafiks. Ja komisija uzskata, ka tā nevar izpildīt termiņu jūlija vidus, lai sagatavotu šo pakotni, tad varbūt ir vērts šo uh, Eh, šo termiņu atlikt, bet tad es aicinātu komisiju nākt eh, šajā komiteja un paskaidrot, kāpēc ir šāda aizkavēšanās. Un tad otrkārt ir notikušas lielas izmaiņas eh, ASV privātuma paktā saistībā arī ar Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo šajā valstī. Kāpēc mūs par to neviens neinformē, jo tā jo tas tomēr e, maina viņu status. Un tad e, IKO arī īsteno liels e, izmaiņas P, PNP, un kāpēc e, mūs neviens neaicinājuši uz šo sanāksmu, lai mēs secinātu, lai mēs arī sniegtu savu ieguldījumu. Koelju kungs. Liels paldies priekšstādātāji. E, vienkārši vienu minūti es gribētu pateikties Spānijas prezidentūras ministram par eh, sadarbību. Viņa uzstāšanās bija ļoti vērtīga, un es vienmēr augstas vērtējis kontakts ar Spānijas prezidentūru un arī par eh, ļoti detalizēto informāciju, ko tā vienmēr ir nodevusi mūsu rīcībā. Un eh, es esmu priecīgs par to, ka tiks izveidota aģentūra, uh, un arī jautājumā par SIS-2 ir sniegt pilnvērtīgu informāciju. Un es gribētu pateikties par to ilgstošo sadarbību. Bet, diemžēl, es nevaru Spānijas prezidentūrai pateikties tādā pašā veidā Rumānijas un Bulgārijas jautājumu risināšanā. jo eh, sadarbība šai ziņā bija pilnīgi nepieņemama. Tas bija pielīdzināms provokācija. Vēstule, kas tika nosūtīta, bija īstena provokācija. Par laimi, pateicoties Bulgārijas un Rumānijas eh, vēstniekiem, mēs varējām pārvarēt šīs grūtības. Nu, tas bija tāds nepatīkams skatījums, bet visādi citādi preze, Spānijas prezidentūra bija lieliski. Liels paldies! Kijomas kundze, jā, priekšstādātā kungs, es gribētu atgriezties pie uh, patvērumu jautājumu, ņemot vēru darbu, uh, ko īstenoja Spānijas prezidentūra, jāsaka, ka uh, tas vien jau bija labi, ka tika izveidots uh, šis uh, birojs, un arī bija iztenos daudz darbu, strādājot pie patvērumu pakotnes. Uh, uzņemšanas procedūras direktīvas pārstrādāšana pārēdz uh, milzīgu, uh, milzīgu administratīvo slogu man nav daudz laika te to skaidrot, bet es vienkārši gribētu norādīt, ka šis arguments būtu jāņem vērā un arī nebūtu uzskatāms par labu pamatu, lai samanizdanātu patvērumu piešķiršanas apjomu. Runājot par pakotnes tekstu, jāsaka, te ir uh, pragmatisma iezīmes Bet pirmais jautājums. Vai jūs šādos apstākļos uzskatāt, ka vēl var runāt par kaut kādu patvērumu pakotni un kopīgo režīmu? Un eh, kā jūs varat nodrošināt, ka šie teksti savā starpā ir saistīti un uh, konsekventi? Un otrs jautājums, vai jums ir kāds priekšstats? Kāds varētu būt darba grafiks? Eh, kad eh, šis eh, procedūra, procedurārais jautājums varētu progresēt, vai jūs te runājat par kādu gadsimtu, piemēram, un vai arī Eiropas parlamentam jūs varat garantēt to, ka tas varēs izskatīt šo jautājumu. Paldies, Kellers kundze. Es savus divas minūtes Eh, nodošu kolēģim. Man tikai gribējās paust savu neapmierinātību ar to, ka mums vairs nav iespēja aprunāt eh, runāt par patvērumu, jo mēs te jaucam kopā divus darba kārtības jautājumus. Es izteikšos, saka Albrecht kungs, par TFTP vācu valodā. Man mazliet pārsteidz. Eh, padomes atbild par TFTP, jo galvenokārt tāpēc, ka izskatās, ka jums šiet ka šīs trīs gadu periods ir kaut kas tāds, ko jūs esat dabūjuši atpakaļ. Bet jau no paša sākuma Eiropas parlaments ziņoja, ka visu datu kopējā pārsūtīšana mm, ir pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem, tāpēc mums tas vispār nav pieņemama. Mēs gribam rast risinājumu, kas neļaus visu datu pārsūtīšanu, bet tikai atlasītu datu pārsūtīšanu specifiskiem izmeklēšanas mērķiem. Un ir pavisam skaidrs, ka parlaments vienos uh, piekritīs šim te nolīgumu tikai tad, kad būs uh, tad, kad šis periods būs pieņemams. Un, jūs, un, un ir bijuši daudz nolīgumu, kur ir konkretizēts šis te termiņš, un kāpēc tad šai šoreiz mēs to nevarētu darīt? Kāpēc jūs nevarētu izmantot šo laiku, lai nodrošinātu, ka paredzamā nākotnē tiks noteikts atlasītu datu pārsūtīšana? nevis visa kopuma pārsūtīšana. Paldies, saka Baro kungs, paldies ministrs par jūsu atbildēm. Es domāju, jūs esat dzirdējuši, kāda ir mūsu reakcija. Uh, tas nav gluži mans, mūsu viedoklis, bet par to ir vērts padomāt. Eh, komisijas pētījums ir laba doma, bet būtībā tas jau ir priekšlikumā. Priekšlikumā jau šajā nolīguma priekšlikumā ir minēts, ka komisija izvērtēs iespējas par ekvivalentu Eiropas Savienības TFTP ietvaru. Tad būtībā tas, kas ir padomas priekšlikumā, ir jau arī pašā uh, nolīgumā. Nu, jauki, ka tas tā dubultojas. Par pieciem gadiem es negribu piekrist. Pats nolīgums nepārtrauc savu darbību. Tas darbojas piecus gadus, un tad tas automātiski atjaunojas. Ja jūs uh, gribētu kādreiz pārtraukt eh, šo Uh, līguma darbību, tad 21. pāns ir liekas, jo 21. pāntā ir minēts, ka tad pat ja nākošu nedēļu jūs nākat pie, nā, pienākat pie mums un uh, sakat, uh, ka mēs vairs, mēs gribam, vairs negribam strādāt ar šo nolīgumu, tad, mm, tad vienkārši to var darīt, jo tas nemaz neskaitās nekas nelikumīgs. Tā tad es nepiekrītu Un vēlreiz es gribu uzsvērt, ka tā nevēlēšanās noteikti trīs gadus. Ja dalībvalstis un kopiena varētu būt pārliecināts par to, ka mēs varam izvērst, eh, īstenot šo datu atlasīšanu trīs gadu laikā, tad mēs varētu vispār nestrīdēties. Bet man ir smags aizdoms, ka nav vēlēšanās to darīt jo citādi es nesaprotu, kāpēc ir daudz grūtību sniegt mums konkrētu darba grafiku, ja ne pašu datumu, kur būtu norādīts, cik ilgi darbojas šis mandāts. Tātad tie ir trīs gadi. Un savā veidā sadarbība, veicina sadarbību, bet nevēlēšanās sadarboties veicina nevēlēšanos sadarboties. Paldies, ar priekšstādātājs Lutvars Kundze, paldies! priekšsēdētāji. Man bija tā lielā bauda piedalīties e, ļoti interesantās sarunās ar e, ļoti veiksmīgās sarunās par e, mutiskās tūkošanas direktīvu Spānijas prezidentūrā kopā ar, ar to vīru, kas sēž no jums pakreis. Mēs uh, varam tikai priecāties par to lielo uh, uzticību, kas te valdīja. Mēs uh, visi triju iestāžu starpā Mēs uh, cīnījāmies katrs par savām prioritātēm, tomēr mūsos valdīja savstarpēji uzticēšanās. Taču šo uzticēšanos šeit es nemanu, un man tiešām sarūktina šī te dinamika. Un šiet, ka lielā mērā tas ir parlamenta dēļ. Kāpēc mums te jānodarbojas ar svarcelšanu? Kāpēc mēs te tiek uzskatīti par, eh, par eh, traču cēlājiem? Jūs iestājaties par 1995. gada padomas direktīvu. Jums būtu jāiestājas par jūsu tiesību aktu. Jūs te vienkārši uzvedaties kā tāds mačo jums būtu jānostājas nevis eh, ASV pusē, bet ar citām iestādēm. Es te nerunāju par, par, par komisiju, bet, eh, teiksim, piemēram, par padomi. Kā jau sacīja referents, no jūsu puses nāk milzīgi nevēlēšanās sadarboties. Un tas ir pilnīgi neticam, ka jūs nepalīdzat mums šajā svarīgajā jautājumā par SWIFT nolīgumu ar ASV. Un es esmu uh, eh, priekšsēdātāja vietniece Eiropas parlamenta ASV delegācija. Jā, šeit ir daudz uzlabojumu šai nolīgumā, un tomēr ir daudz problēmu. E, Euro, Europola, kas ir cietumnieks, kas uzrauga pārējos cietumniekus. Un tāda arī to datu neatlasīšana. Eiropas Savienības uh, amatpersonas iecelšanu saskaņā ar 12. pantu, un kā būtu ar šīs personas objektivitāti, vai Eiropas parlaments varēs to izvēlēties? Un tad runājot par uh, eh, EPS lēmumu. Tur ir runa par īsu pārejas periodu, un Beļģi norādīja kā vienmēr, ļoti vērt, augstu vērtējams Hastinga kunga atzinums, kas ir kritisks. Lūdzu, palīdziet mums padomu. Mēs negribam februāra sesijas atkārtošanos. Bet, jā. Ja ja uh, Alvaras kungs būtu, Alvaro kungu vietā rīt vakar jūs būtu aicinājis uh, ASV vēstnieks, tad gan nav nekāds šaubu pusstundas laikā jūs būtu klākt. Bet es tiešām nedomāju, ka šādi mēs varam turpināt strādāt. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja, paldies ministri par jūsu uh, prezentāciju par Spānijas prezidentūras secinājumiem iekšliet jomā. Es uh, redzu, ka prezidentūra ir apņēmusies atbalstīt terorisma upurus. Un eh, šai jomā Spānija nav darījusi eh, ļoti daudz. Ir eh, izdots likums par upuru, vardarbības upuru aizstāvību, aizsardzību, taču tas attiec tikai uz sievietēm, kas ir vardarbības upuri. Visi upuri nav iekļaut šajā programmā. Es gribētu, lai tiktu izstrādāts vairāk tiesību aktu par terorisma upuriem. Tas apliecinātu skaidru valdības apņemšanos cīnīties pret vardarbību. Man uztrauc tas, ko jūs divreiz sacījāt. Mums jācīnās ar terorismu, es, esot pašiem gan stingriem, gan tolerantiem. Es nezinu, ko jūs īsti saprotat ar toleranci. Kā mēs varam būt toleranti pret tiem, kas uh, aprīko viņu bērnus ar, ar eh, bumbām, ar sprākstvielām. Eh, Šai iecietībai ir kaut kādas robežas saprāta ziņā. Es nedomāju, ka Šādi rīkojoties, mēs darām kaut ko labu. Mēs nosūtām nepareizu vēstījumu paši to neapzinoties. Mēs šos teroristus padarām par eh, nopietniem spēlētājiem starptautiskā, starptautiskā skatos. Tas ir tieši tas, ko viņi grib. Es domāju, ka mums būtu jāmierā, jāpiemēro nulles tolerances pieeja. Uh, ja mēs runājam par sadarbību ar ASV, tad mums jāiztais par visu to, ko mēs aizstāvām. Stipru stratēģiju. Paldies! Romero kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es sekoju šai, šīm debatēm <clears throat> divas, ar, divas stundas 15 minūtes. es gribēju teikt, ka informācijas sniegšanas dienesti ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs cīnamies pret terorismu. Tad, kad izgāzās Nigērijas terorista uzbrukums ASV lidmašīnai, 16 aģentūras atzina savu nespēju novērst šo uzbrukumu. Un tieši tas pats notika tad, kad uh, bija 11. septembra uzbrukums. ASV atzina, ka ir rīkojušās nepareizi koordinējot uh, informāciju par terorismu un izlūk informāciju. Un tagad jautājums ir tāds, vai Eiropa var būt pārliecināta, ka tās slepenie dienesti iegūs nepieciešamos rīkus, uh, lai efektīvi cīnītos pret terorismu. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka mums ir šāda koordinācija tieši runājot par izmeklēšanas un spiegošanas vai datu vākšanas e, iestādēm, un sadāk mēs vispār nevaram runāt par kaut kādu cīņu pret terorismu Eiropas teritorijā. Un tagad mēs runājam par Eiropas TFTP, kas eh, varbūt ir saistīts ar potenciāliem eh, tiesību pārkāpumiem. Mums ir nepieciešams Eiropā instruments. Es šeit neapšaubu to, ko teica Spānijas iekšlietu ministrs par to, ka šāds instruments ir nepieciešams, bet ir skaidrs, ka Eiropas pilsoņiem ir sajūta, ka šo te aģentūru darbs netiek pietiekoši koordinēts. Un tāpēc es gribēju uzdot jautājumu, vai ir iespējams, ka regulāri savāktos datus kaut kur centralizēti apkopotu, vai par to vispār tika domāts prezidentūras laikā, tātad vai šos šo datu savākšanu varētu koordinēt centralizēti, daudz efektīvāk, lai mums būtu proporcionāli atbilstošas sistēmas cīņā pret terorismu. Lūdzu, izrunājiet, lūdzu, priekšsēdētājs. Lambrinīdis kungs. Runājot par SWIFT līgumu, sociālisti un demokrāti atbalsta trīs gadu periodu, un mēs lūdzam padomi darīt visu, lai panāktu kompromisu šajā sakarā. Mēs piekrītam tam, ko teica Busutulkungs. Mēs esam pavisam tuvu veiksmīgam rezultātam, bet tas ir atkarīgs no visu pušu labās gribas. Mēs esam daudz gājuši, garu ceļu gājuši, un es gribu apsveikt arī prezidentūras pārstāvi. Uh, es ar prieku smagi cīnīšos, grūti cīnīšos, bet arī nebūšu ļoti sarīktināts, ja neuzvarēšu. Mēs šeit ne tikai no padomis un komisijas, bet arī no amerikāņu puses redzam, ka neviens nekad nav īpaši pat sapņojis, ka šādu veidu līgumu varēs noslēgt. Es piekrītu visiem, ka ir bažas attiecībā uz Eiropolu, Man liekas, ka pašlaik nav iespējams situāciju mainīt, un es to arī nelūdzu, bet es gribu, lai skaidri tiek atzīts šis fakts, ka ir problēma, ka ir konceptuāla problēma, un ka ir arī juridiska problēma. Tāpēc es gribēju lūgt komisijas pārstāvis lai tiktu izveidota skaidri noteikta, saprātīga pieeja šim jautājumam. Ja šis līgums noslēgt, tiek noslēgts, tas tiek piemērots, tad Eiropola varētu arī turpināt šādi darboties, ja tiktu pareizi uzraudzīts. Ja mēs panāksim to, ka Eiropas pārstāvis strādās Amerikas valsts kasē, lai kontrolētu datu izmantošanu. Un ja atbilstošās iestādes pārstāvis uh, strādās arī Eiropol un varēs sākotnējo pieprasījumu izskatīt, tad tas jau būtu labi. Šāda sistēma nebūtu perfekta, bet tas ļautu mums eh, atrisināt tās bažas, kas mums pastāv šajā sakarā. Vēl dosim Hastingsa kungu uzstās, uzklausīsim no Eiropas datu aizsardzības aģentūras. Varbūt jūs, Hastings kungs, varētu divās minūtēs iekļauties. Paldies priekšsēdētāji, ka ļāvāt man izteikties. Vairāki deputāti ir runājuši par manus eh, izteikto atzinumu pirms dažām dienām. Šajā atzinumā ir runāts par būtiskiem uzlabojumiem tekstā, bet tiek pieminētas arī svarīgas bažas. Dažas no šīm bažām ir saistīts ar lietām, kas nav atrisinātas, savukārt citas ir saistīts ar jaunām problēmām, un šie jaunie risinājumi ir risinājumi nepareizā virzienā, un rodas nopietni jautājumi. Galvenais no tiem ir, kā risināt šīs bažas, šīs problēmas un ko darīt tālāk. Kas attiecās uz uzlabojumiem, uh, gribu teikt, ka ir detalizētākas, detalizētāk noteikumi par datu ieguvis subjektiem, bet jautājums ir, vai šais tiesības ir izpildāmas ASV attiecībā uz pilsoņiem, kas nav ASV pilsoņi, un kādas procedūras ir jāievēro. Ir skaidra saikne, saikne ar Eiropas ietver līgumu ja šī saikne būtu stingri redzama, tad šī varētu būt interesanta iespēja, kā uzlabot esošos trūkumus. Otkārt, runājot par atlikušajām bažām, šeit ir tas svarīgais jautājums par nepieciešamību un proporcionalitāti. Un šis jautājums ir saistīts ar datu datu masveida nodošanu. Es atbalstu to, ka līgums ir skaidri norādīts, līgumā ir skaidri norādīts, eh, kādas ir vajadzības, un mēs saprotam, ka šis formulējums un ka tas līguma fokus runā par masu datiem, par masveida datu nodošanu. Un es domāju, ka arī šajā sakarā pārējais periods būtu noderīgs, lai varētu precīzāk noteikt, kādi dati vajadzīgi. Bet varbūt, ka ir uh, alternatīva, mēs varam izveidot kopīgās pārskatīšanas mehānismu, kas pirmoreiz varētu tik iedarbināts pēc sešiem mēnešiem un tad pēc tam pēc regulāriem laika intervāliem. Tad īstermiņā šo procesu varētu izmantot, lai tiktu skaidrāk noteiktas vajadzības, Un te es atkal pieskaršos pārbaudēji. Ir skaidrs tas, ka Eiropol nav tiesiska publiska iestāde. Šeit ir interešu konflikts, un tāpēc situācija ir jāpārskata. Tas, ko teica Lambrinidī kungs, ir atbalstāms, un arī ir atbalstāma uzraudzības sistēmas uzlabošana pāri okeānam. Čenotan Folkungs no komisijas, varbūt jūs varētu atbildēt uz Interveldes kundzes jautājumu, kas tika uzdot komisijai. Es gribēju arī īsumā pieskarties TFTP. Man arī ir politiskas ziņojums no Cecīlijas Malstroms kundzes, kur, diemžēl, šorīt nevarēja ierasties. Liekas, ka jums ir kaut kādi ziņojumi par uh, diskusijām padomē un komisijā, bet diemžēl šie ziņojumi nav precīzi. Cilvēki strādā dienu un nakti līdz pat 12. naktī ir cilvēkiem iespējams zvanīt. Un tieši tāpēc, lai atrisinātu tos lūgumus, lai apmierinātos lūgumus, kas nāk no parlamenta, prezidentūras un komisijas ieskaitot pazemojošo lūgumu atsākt sarunas ar ārvalstu partneri, neatkarīgi no tā, kas ir šis partners. Tam tā nevajadzēja notikt, tas nebija nepieciešams. Grozījums 12. panktā ir nodrošināts tā, kā jūs to lūdzāt. Bet detaļas par to, kā tiks iecelts komisijas pārstāvis, tas ir mūsu ziņā par to diskutēt, kad pienāks laiks. Galvenais jautājums šeit, kā mēs to visi saprotam, ir jautājums par datu nodošanu un kā vienā dienā mēs varēsim izvairīties no nepieciešamības nosūtīt datus masveidā, jo mēs negribam sūtīt sienu kaudus uz ASV, lai atrastu uh, adatas. Līdz brīdim, kad mēs izveidosim līdzvērtīgu sistēmu Eiropā, Eiropas teritorijā, tā ir vienīgā iespēja, kā mēs varam kontrolēt teroristu finanšu darījumus. Un jautājums ir tāds, kad mēs izveidosim līdzvērtīgu iestādi Eiropā. Es to nezinu, jūs to nezinat, jo to var izlemt padomu un parlaments. Tas ir dārgi, nepieciešams laiks, nepieciešams atrisināt simtiem politisku, juridisku, finansiālu jautājumu. Jā, mēs nāksim klajā ar priekšlikumu viena gada laikā, kas jau ir īsts laika periods, mēs to, protams, darīsim. Līgums ir spēkā piecus gadus. Gala pantos ir norādīts, ka līgums pēc tam tiek automātiski pagarināts, ja viena no uh, pusēm nenolem savādāk. Un to var izdarīt, eh, balstoties uz konvenciju par nolīgumu prasībām, bet mēs nevaram šeit uzsākt atkal kaut kādas diskusijas par termiņa izmaiņām un norādīt partneriem un arī citai pasaulē, ka mēs vēlamies šo līgumu, līguma termiņu saīsināt. Un šis ir politisks ziņojums no Malstromas kundzes. Un arī no ierēģņa puses. To es daru gan komisijas vārdā, gan viņas kār, eh, vārdā. Šeit mums ir jārunā par Eiropas Savienības uzticamību un atbildību, kas pašlaik tiek apdraudētas. Šis ir svarīgs nolīgums, kuru, komis, kuru padome nodos jums apstiprināšanai. Jūs to varat darīt vai nē. Jums ir šādas pilnvaras atbilstoši nolīgumam. Datums, mēs visi ceram, būs 7. jūlijas, kad jūs atbalstīsiet šo līgumu. Tas ir tas datums, uz kuru mums jātiecās, un septembrī nekas nemainīsies. Vispārējais viedoklis ir tāds, es, protams, varu runāt tikai komisijas vārdā, uh, bet biju arī vakar korepersēdē. Tātad mums ir jādara viss, lai apmierinātu parlamenta prasības, un vairumā gadījumu mēs arī visu esam izdarījuši, lai to panāktu. Līdz šim brīdim, kad radās jautājums par līguma termiņu. Un šis termiņš ir noteikts līgumā, tas ir jautājums, kas nav saistīts ar Eiropas TFTP izveidi. Komisija par šāda, šādas iestādes izveidi iesniegs priekšlikumu 12 mēnešu laikā, un tad jūs un padomu varēsiet nolemt, ko tad darīt. Jūs esat likumdevēja vara. Un no jums es to arī sagaidu. Kad jūs to izdarīsiet, tad, protams, tam būs noteikti sekas bet nav nepieciešams dramatizēt situāciju un kaut ko sākt apšaubīt un vilkt laiku attiecībā uz startautisku līgumu, par kuru ir vienojusies padome un komisija, kurā ir rakstīts, ka līguma termiņš ir pieci gadi, un mums šis termiņš nebūtu jāapšauba. Atbildot Staurusam par Eiropolu. Vai jūs varētu ātri runāt, jo mēs ļoti kavējamies, saka priekšsēdētājs. Tad es atbildēšu uz PNR eh, jautājumu rakstiski, jo man būs nepieciešams vismaz 5 minūtes, jo šis ir svarīgs jautājums un nepieciešama plaša atbilde. Atbildot Stavrosam tagad par Eiropolu. Eiropolam ir vienot uzraudzības iestāde, kas ir atbildīga par datu aizsardzības jautājumiem Eiropolu. Šī līguma ietekme būs tāda, ka kopienu tiesai būs pārbaudas pilnvaras e, kontrolēt Eiropolu par šī līguma izpildi. Ja jums liekas, ka Eiropolu šeit neviens nekontrolē, tā tas nav, jo Eiropolam ir pārvaldības struktūra, ir kopējā uzraudzības iestāde un, protams, arī kopienu tiesa to pārauga. Un tieši tā darbojas šis te līgums, tā saucamais pro tanto li, lisbonizācijas process. mēs redzam, ka Intveldes kundze uzstāja uz atbildes saņemšanu, jo viņa dodas delegācijā uz Vašingtonu un viņa cer, ka pēc iespējas ātrāk varēs saņemt jūsu, saņems eh, jūsu atbildi. Es at, piekristu rakstiskai atbildai, ja jūs līdz rītdienai varētu sagatavot šādu vēstuli Atbilde ir tāda, ka līdz pusdienām varētu vēstuli sagatavot. Es gribēju teikt, eh, Intveldes kundze saka, ka mēs jau jautājumus vairākas reizes esam uzdevuši, bet mēs vienkārši nekad nesaņēmām atbildi. Un Falkungs saka, es garantēju, ka atbildi jums tiks sniegta līdz pusdienlaikam. Falkungs turpina. Pēdējo reizi ierodos šajā komitejā, vismaz šajā amatā. Pret mani vienmēr ir izturējušies ar lielu cieņu un viesmīlību, gan formāli, gan oficiāli, un varbūt uz tādas neformālākas nots. Beidzot, es gribēju teikt jums lielu paldies. Priekšsēdētājs saka paldies. Folkungs uh, atbildēja ļoti sausi, kā īsti brits, saka Lambrinīdis kungs. Uh, viņš šajā matā ir bijis ilgi, un mēs izsakam nožēlu, ka viņš e, atstās šo matu. Mēs arī šīs komitejas vārdā pasakamies Fola kungam par padarīto darbu, un mēs saprotam, ka Intveldas kundze saņems atbildi līdz pusdienlaikam, neatkarīgi no tā, vai uh, daži cilvēki paēdīs pusdienas vai ne. Nu tad runāsim par to pēdējo punktu darba kārtībā. Ministrs Rubalkabas kungs jo mēs eh, jau tā kavējamies. Par, eh, viņš stāstīs par Spānijas prezidentūras secinājumiem iekšlietu jomā. Šī nav pirmā reize, kad mēs runājam par šo pretrunīgo jautājumu, tāpēc es gribu lūgt jūsu izpratni par kavēšanos. Gribēju lūgt arī jūsu palīdzību, lai mēs varētu ātrāk virzīties uz priekšu. Mums ir tieslietu ministrs, kas arī vēlas runāt ar šo te komiteju. Uh, Balkābas kungs saka paldies priekšsēdētājs, centīšos runāt īsi. Iepriekšējā runātāja runa jau virkni aspektu, par kuriem gribēja runāt, jau ir noklājis. It īpaši attiecībā uz Eiropolu un tā funkcijām, jo tā ir tieslietu kontrolas pārvaldība. Eh, vēl daži komentāri. Ir eh, ļoti skaidrs, ka ir panākts zināms progress. Neviens eh, liekas, nav šo progresu pamanījis, bet gribu teikt, ka līgums, kas mums ir šobrīd, ir pilnīgi savādāks kā tas, par ko šis parlaments balsoja pirms pāris mēnešiem. Lai vai jums liekas, ka progress nav bijis, bet es gribu jums uzsvērt, ka tāds ir, jo virknē organizāciju, kā arī visas Eiropas institūcijas, ir runājuši ar Amerikas Savienotajām valstīm, un šis progress a, turpinājās līdz pat vēlu naktī vakar, un padomas lēmums vakar Koreper sanāksmē tika pieņemts balstoties uz diskusijām ar šo parlamentu un it īpaši ar Alvaro kungu. Tātad simts punkti eh, tā, no tā, kas eh, tika eh, diskutēta līdz pat rīt vaka, vakar vakaram, tika jau iekļauti otrajā pantā un komisijai tika lūgt <clears throat> nākt klajā ar ziņojumu, kas pārklās tiesisko ietvaru. Uh, attiecībā uz uh, viena gada darbības mm, programmu. Un mm, piecu gadu šis laika grafiks, jeb operācija, uh, tiks, uh, var tik pārskatīta. Un tikai no tā būs atkarīgs, vai TFTP Eiropā var tikt izveidots. Un tad mēs arī rīkosimies tālāk. Tad padome nekādā ziņā nav pret Eiropas TFTP, gluži pretēji Mēs uzskatām un jūtam, ka tas solis, kas būtu spērams, lai nepārsūtītu kaudzēm un kaudzēm datu uz Amerikas Savienotām valstīm, lai mums būtu šāda Eiropas izsi, datu sijāšanas sistēma šeit Eiropā. Tas ir tikai tāds pārējas šobrīd pasākums, uh, kad mēs sūtīsim neapstrādātus datus uz Amerikas Savienotām valstīm, līdz paši būsim spējīgi tos apstrādāt un <clears throat> atsijāt nepieciešamo. Un ir pilnīgi skaidrs, ka mums būs tikai tad drošība, kad uh, Eiropā darbosies šis TFTP. Līdz ar to gribu jums vēlreiz un vēlreiz uzsvērt, ka nekādā ziņā padome nav pret TFTP izveidi Eiropai. Mums ir Eiropas institūciju nolīgumi. Uh, Uh, lai mēs uh, veidotu laika grafiku šīs uh, sistēmas izveidē Eiropē, ja mēs spētu vienoties un uh, kā institūcijas un būtu gatavi uh, TFTP izveidot trijos gados, tas būtu ārkārtīgi labi. Bet es nedomāju, ka visām trim institūcijām būtu jābūt iekļautām nolīgumā ar Amerikas Savienotām valstīm. Tas būtu pārāk grūti. Mums vajag, dek, tas nav kaut kas tāds, kas sūtītu labu signālu Amerikas Savienotām valstīm. Ja mēs Eiropā trīs galvenās institūcijas nevaram vienoties par šo jautājumu un katra gribam atsevišķu līgumu, tas pilnīgi nekam nederēs. Ja mēs vēlamies šo te līgumu uz pieciem gadiem, Eh, tad tam jābūt ir vienotēm. Un mums visam, viss tas ir skaidri jāpasaka, un es gribu, lai tas būtu uh, Eiropas TFTP, un jo ātrāk, jo labāk. Un tas ir tādēļ, ka, tas ir tieši tādēļ, kādēļ mēs iekļāvām Alvaro kunga ieteikumu, mēs devām komisijai mandātu veidot tiesisko ietvaru vienu gadu laikā. Ja mēs vēlamies līgumu ar, ar trim institūcijām, eh, tad mēs to varam savu uh, ko, iekšējo šādu nolīgumu taisīt, bet nevajadzētu, lai mums būtu SWIFT nolīgums e, Eiropas Savienības institūciju iekšpusē. E, un tad iekšēji mēs varētu vienoties paši TFTP, attiecībā uz trīs gadu periodu, bet, manuprāt, tādu atsevišķu to darīt ar Amerikas Savienotām valstīm, tad tas būtu absolūti nepieņēmami. Mēs esam runājuši jau ar Amerikas Savienotājām valstīm par šādiem nosacījumiem nolīgumā un es uh, nedomāju, ka ka mēs uh, varētu, uh, ka, mē, ka mums vajadzētu strādāt uh, visiem kopā TFTP radīšanai, visām trim institūcijām, bet tam nevajadzētu būt iet nekad par iemeslu, no, lai tas izmainītu nolīgumu attiecībā uz SWIFT uh, līgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm. Paldies! Paldies! un mūsu sanāksme turpinās bez jebkādas skavēšanās, bez pārtraukuma, lai varētu uzklausīt tieslietu ministru. Dear colleagues. Tie kolēģi, saka priekšstādātājs. We beg you to take your seats. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Como anunciamos y sin dilación, ņemot vērā to, ka iepriekšējās debats bija aizkuvēšanās. Mēs gribētu tūlīt ķerties klāt nākošajai daļai, un mēs sveicam Spānijas tieslietu ministru Francisko Kamaņo Domingus. Viņš pārstāv Eiropadomes uh, rotējušo prezidentūru tieslietu jomā. Um, viņš uzstāsies kā pirmais, un pēc tam būs maksimāli 15 minūšu periods, kas būs atvēlēts jautājumiem. Tātad šī jautājuma kārta ir paredzēta tikai 15 minūšu ilgumā, tāpēc, ka iepriekšējā daļa ir aizņēmusi ļoti daudz laika. Tātad varēs izteikties politisko grupu pārstāvi un pēc tam visi pārējie, kas grib izteikties. Lūdzu, vārds Spānijas tieslietu ministram, kurš pārstāv um, Eiropadomas rotējošo prezidentūru. Liels paldies, saka ministrs. Man ir liels gods būt jūsu komitejā, lai jums pastāstītu par Spānijas prezidentūras sasniegto tieslietu jomā. Es jau janvārī biju jūsu vidū, lai pastāstītu par mūsu darba programmu, kuru mēs sev izvirzījām par mērķi šim periodam. Un es pateicos par jūsu atbalstu. Es gribētu sākt eh, ar to, ka ļoti sirsnīgi pateicos jums par eh, lielo sadarbību un atbalstu un arī par rezultātiem, kuri manā skatījumā no jūsu puses bija svarīgi. Tie mums ļāva sasniegt īstenu uh, tiesiskuma zonu Eiropas Savienībā pamatoties uz pamatbrīvībām. Mūsu prezidentūru galveno, galvenokārt eh, raksturoja milzīgās pārmaiņas, kas norisinājās Eiropas Savienībā. Galvenokārt attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Galvenais iemesls šīm lielajām izmaiņām bija Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un tieslietu jomā tas galvenokārt bija saistīts ar jauno četru gadu programmu, ar tās aizsākšanos 2010. līdz 2014. gadam tā saucamā Stokholmas programma. Mūsu prezidentūra saskārās ar izaicinājumu. Vajadzēja nodrošināt labu pārejas periodu kriminālu lietu un tieslietu jomā. Tātad mums vajadzēja uzņemties eh, dažādu reformu īstenošanu un piemērošanu, un tā ir pašā laikā sasniedzot pēc iespējas lielāku ātrumu. Jāsaka, bija jāgaida diezgan ilgi, lai eh, august, eh, oktobra beigas, lai izveidotos jaunā mm, otrā Barozo vadītā komisija. Un vēl mums bija arī uh, jāsaskars ar problēmu, kas saistīts ar starpiestāšu sadar sadarbību. Un uh, te nu mums nevienmēr bija iespēja tūlīt ķerties pie būtiski jautājuma risināšanas. Jūs jau saprotat, par ko ir runa. Es runāju par uh, priekšsēdētāja vietnieces Redingas pieņemto nostāju. saistībā ar sadarbību krimināllietās. Mēs esam izmantojuši um, līgumā paredzētās iespējas sadarbībai tieslietās un krimināllietās. Pienāca brīdis, kad mēs uh, nospriedām, ka jaunā līguma dēļ mēs nevaram spērt soļus tālāk svarīgās prioritārās jomās tieslietās. Pirmkārt, par. Con dialogo y constancia, con argumentos. Par procedurālajām tiesībām. Un pēc tam, kad tika izklāstīti daudzi argumenti, mēs esam spējuši pārvarēt grūtības Un es katrā ziņā gribu pateikties par jūsu komitejas uh, lielo atbalstu un arī um, par uh, juridisko dienestu atbalstu. Katrā ziņā liels paldies jums, dāmas un kungi. Tagad es gribētu jums sniegt pārskatu par lielajiem sasniegumiem, kas ir īsteno šī perioda laikā. Šis periods, kā jau es sacīju, atbilst Stokholmas programmas pirmajai fāzei. pārdomē attiecībā uz šo pro programmu mēs esam izdarījuši secinājumu. Un eh, te es īsumā gribētu pastāstīt, pastāstīt par direktīvu, eh, par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkošanu krimināla procesā. Šis tiesību akts tika pieņemts pēc uh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā uh, saistībā ar sadarbību krimināllietās. Mēs uh, sasniedzām vienošanos pirmajā lasījumā. Es gribētu atgādināt, ka tas ir pirmais ceļa kartes pasākums, par kuru bija vienojusies Spān, eh, Zviedrijas prezidentūra, piemērojot pastāvīgu, uh, pastāvīgu pieju, uh, iešanu uz priekšu soli pa solim, un tas arī veicināja sāstarpējo uzticēšanos. Tas uzskatāms par uh, savā ziņā otru aspektu šai savstarpējai atzīšanai, kas ir visas mūsu sadarbības pamatprincips. Un eh, turpināsies vēl debates par šajā ceļa kartē paredzētajiem pasākumiem. Tātad eh, te aizturētajiem ir tiesības uz informāciju. Un mēs eh, drīzumā ceram sagaidīt priekšlikums no Eiropas komisijas. Es domāju, ka mēs visi varam būt gandarīti par šī rezultāta sasniegšanu. Galvenokārt jūsu komitejai. Lutfordas kundze ir uh, izšķīrusies trijām dalību valstīm piedāvāt šo programmu, pamatojoties uz iepriekšēju politisku vienošanos. Un uh, komisija izstrādāja uh, priekšlikumu no savas puses. Uh, No savas puses var sacīt, ka pamathartas izstrādāšanas un tā īstenošana ir pamatuzdevums Eiropas Savienībai. Neviena no Eiropas Savienības iestādēm nevar apgalvot, ka tā ir vienīgā, kas varētu interpretēt šo pamatiesību hartu. Mums visiem, visās iestādēs ir jāaizsargā uh, mūsu pilsoņu pamatiesības, un neviens nevar tev uzskatīt, ka viņš ir izņēmums. Tāpēc ir uzskatāms tikai par pašsaprotam, ka mēs visi strādājam vienā virzienā, mēs mēģinām panākt kompromisu, un es domāju, var sacīt, ka pateicoties šai direktīvai, tas arī tika sasniegts. Pavisam īsi es gribētu jums atgādināt par šīm diskusijām, kas bija saistīts ar trījiem aspektiem. Pirmais. Uh, par mutisko tūkošanu, eh, kad eh, tie, kas advokāts un aizdomās turētais, iespēja nodrošināt eh, daļēju mutisko tūkošanu, un trešais - vispār iespēja atteikties no tūkojuma. Un koplāmuma procedūras ietvaros te uzsākās dialogs, piedaloties arī komisijai. Mēs gribējām visu nodrošināt pēc iespējas augstākus aizsardzības eh, līmeni un tiesības uz tūkojumu aizdomās turamajam. Viena no Spānijas prezidentūras prioritētēm bija, kā jau jūs zināt, Eiropas Savienības aizsardzības mandāts. Janvārī es sacīju, ka mēs gribējām pievērst uzmanību uh, uz eh, Eiropas sadarbību tieslietās saistībā arī ar orderi. Bieži vien sis, ties, tiesu sistēma visvairāk aizmirst tieši upurus, un mūsu uzdevums bija nodrošināt viņu aizsardzību. Uh, šajā semestrī pirmo semināru mēs veltījām tieši šiem upuriem, un šīs debats norisinājās konferencē Toledo pilsētā. Līgums mums piešķir institīvas tiesības attiecībā uz uh, policijas un tieslietu sadarbību. Mēs gribējām izstrādāt šo te Eiropas aizsardzības orderi. Jau pašā sākumā diskusijās valdīja kompromisa pieeja, mēs gribējām rast šo konsensu. Šis uzdevums bija ļoti sarežģīts, tomēr visnotaļ aizraujošs. Uzradās divi pilnīgi pretēji viedokļi juridiskās diskusijas koncentrējās uz, uz to, kā ir interpretējams kriminālais, eh, kā interpretējams kriminālās tiesības Lisabons līguma gaismā. Bija nepieciešams panākt eh, dalībvalstu vairākumu viedokli mm, eh, padomēji un parlamentam. Tās ir pamatiesības noteikti šo te kriminālu tiesību jomu. Tas mums ļauj izveidot saikne ar citām ļoti atšķirīgajām procedūrām, kas pastāv jebkurā no dalībvalstīm. Mēs iestājāmies par materiālo un autonomo koncepciju, kas vispār raksturo Eiropas Savienību. Uh, ka sadarbību tieslietās nevajadzētu um, ierobežot tikai kā dalībvalsts sadarbību. No mūsu viedokļa vissvarīgāk bija rīkoties tā, lai krimināla lietiesība aktos tiktu paredzēts, ka var eh, apsūdzēto nosūtīt uz viņa izcelsmes valsti. Protams, kā tas apdraud upura drošību. Komisija mm, pamatojās uz ļoti ierobežojošu līguma interpretāciju. Procedūras sākumā mēs mēģinājām noteikt, lai šī procedūra ka šī, lai šī krimināla procedūra eh, gan no mērķa, gan no garantiju viedokļa būtu pielīdzināma citām procedūrām. Šeit būtu ievērotas eh, aizsardzības, šeit tikt ievērot aizsardzības pasākumi arī attiecībā uz eh, ģimenes tiesībām. Mūsu uzdevums ir politisks. Mēs neļaujamies maldināties no šietamības puses. Mēs uh, raugāmies arī, kas ir aiz šīm juridiskajām debatēm, kas liepas aiz tām. Te bija vairākas institīvas. Es gribētu sacīt vispirms to, ko mēs konstatējam, ka ir vēlme ierobežot kompetences jomu starp uh, padomi un komisiju saistībā ar jauno Lisabonas līgumu noteikto ietvaru. Komisija mobilizēja, uh, mēģināja uzstāt uz savu uh, uz savu uh, likumdošanas institīvu monopolu. Tā bija tāda kā pat formāla pieeja. Un te bija tomēr jāņem vērā arī komisijas un Eiropas, uh, padoms un Eiropas parlamentu nostāja. Uh, mērķis uh, no komisijas puses bija saglabāt šeit pilnīgi formālu interpretāciju. Kaut gan patiesībā ir arī uh, divas citas pieejas no parlamenta un padomas puses. Un uh, komisijas juridiskam dienestam šai jautājumā bija jālēm. Runājot par šo institīvu, jā, pastāv vienotība, vienbalsība par uh, politiskajiem mērķiem saistībā ar Eiropas orderi un komisija piekrita, tad mēs, un to arī sacīja juridiskie dienesti, uh, padomē un Eiropas parlamentā apgalvoja, ka šeit ir viena juridiskā bāze, lai uzsāktu šo institīvu. Bet ārpus šiem te juridiskajiem pamatojumiem mūsu skatījumā pastāv šāda iespēja arī no politiskā viedokļa. Un šie te formālie kritēriji upuru aizsardzības jomā ir jāpiemēro šim te indubio principam attiecībā uz upuriem. Un tas tiešām būtu svarīgs instruments neaizsargātajām personām, vēl jau vairāk sievietēm, kas tiek pakļautas vardarbībai juridisko šaubu gadījumā, kas uh, ir vērstas par labu upurim, mēs uzskatām, ka šis kritērijs ir jāpatur prātā mūsu iestādē, jo mēs esam iestāde, kas aizsargā mūsu pilsoņus. Tieši šīs apdraudētās personas vai sievietes, kas tiek apdraudētas ģimenes vardarbības gadījumā, uh, ir jāaizsargā no parlaments un, parlamentu un citu Eiropas iestāžu pusi. Lūk, šādi ir politiskie argumenti, dāmas un kungi, un arī juridiskie argumenti, kuru dēļ jūnija padomē tika panākta 18 dalībvalstu, tika panāks 18 dalībvalstu atbalsts šim tekstam. Un tagad es gribētu runāt par apvienoto karalisti. Martā šī valsts. Con el fin de tomarse un periodo minēja, ka tā vēlas eh, izmantot tiesības piedalīties vai nē, un pieprasīja pārdomu periodu. juridiskā dienesta atzinums tika uzklausīts, bija jāizmanto 21. protokola 3. panta 2. punkts par apvienotās karalistes un īrijas eh, iespēju izvēlēties, cik lielā mērā piedalīties brīvības, drošības un tiesiskuma telpas aspektos. Un te tika izmantots princips, ka tad, ja mēs runājam par to, tad mēs varētu arī aizliegt to pasākumu, eh, par kur šeit ir runa, tātad eh, izveidot atzinumu. Un padomis eh, juridisko dienestu atzinums un arī apvienotās karalistis atzinums pauž nostāju, ka var gaidīt nākošo padomi, ja tiešām te ir runa par vairākumu, vai arī var atteikties piedalīties šajā pasākumā. Caso, Un es domāju, ka jūnija padomē mēs varēsim iegūt eh, kvalificēto balsu vairākumu. Un vēl es domāju, ka ir svarīga, un tieši tāda ir koplēmuma loma, ka parlaments varēs piedalīties šī teksta izstrādē. Es domāju, ka tā šādu virzienu vēlas ieturēt arī nākošā Beļģijas prezidentūra. Romero kundze no jūsu komitejas referente un arī ēnu referente Rimerijs ir pauduši savu no viedokli, ka šis darbs ir ļoti svarīgs, lai aizsargātu upurus. Vēl runājot par padomus galvenajiem darbības virzieniem, es jau minēju, ka janvārī, janvārī jau minēju, ka ir nepieciešams uh, palielināt pamatiesību aizsardzību un arī ir jāizpilda 6.2 panta prasības eh, par Eiropas Savienību. Eiropas Savienības līgumā es atvainojos. Mums eh, bija tehniskas grūtības, bet mēs panācām pilnvaru apstiprināšanu par Eiropas Savienības pievienošanos eh, Eiropas cilvēktiesību konvencijai no 52. gada un tādējādi mēs varētu izpildīt arī Stokholmas ceļu karti, kas aprakstīja uh, šo pievienošanos kā kaut ko ārkārtīgi nepieciešamu un steidzamu. Es gribētu pateikties komitejai par to, ka palīdzēja sasniegt šo mērķi. Tad, kad mēs saņēmām rekomendāciju 17. martā, mēs norādījām, ka mēs varējām paļauties uz to lielisko sadarbību, kas palīdzēja mums panākt šādu labvēlīgu lēmumu Spānijas prezidentūras laikā. Politiski svarīgi ir arī tas, ka parlaments palīdzēja pabeigt šo pievienošanās procesu, un lēmums tika pieņemts māja plenāsēdē. Harugī kungs eh, tur bija referents. Un man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi norādīt uz mūsu viedokļu sakritību, mums ir vienotas prioritātes, un tas ļauj mums labi darboties sarunu procesā, lai panāktu pilnīgu pievienošanos. Bija diezgan daudz darba, bet mēs visu izdarījām un ielikām pamatu ap visiem, ap visus apmierinošas rezolūcijas eh, pieņemšanai un arī atrisinājām daudzus tehniskus eh, grūtības. Pirmās no šīm eh, Pirmais, pirmā no šīm grūtībām bija saistīta ar nepieciešamību informēt Luksemburgas tiesu par to, ko dara Strasbūras tiesa, kad tā sagatavos savu lēmumu. Tur tika runāts arī par uzticamas sadarbības principu, atbilstoši kuram tiek uzraudzīta septiņu dalībvalstu pārstāvju darbība, kad viņi piedalās sarunu procesā, un komisārs ir iecelts par Eiropas Savienības sarunu vedēju. Komisijai ir jāinformē, kā tas rakstīts līgumā, pilnībā un nekavējoties Eiropas parlaments par visiem procedūras posmiem un arī jākonsultējas ar īpašo komiteju. Un pie tā strādā pamatiesību darba grupa. Pilnvaru apstiprinājums ir labas ziņas visiem, jo tas ļaus uzlabot Eiropas pilsoņu pamatiesību aizsardzību. Dāmas un kungi, jūnija padomas sēdē tika panākta vienošanās par vienotu pieeju direktīvas priekšlikumam par tirznie, nelegālās tirzniecības ar cilvēkiem novēršanu. Šis priekšlikums ir uh, koncentrējās uz šādu nopietnu noziegumu novēršanu, šādu noziegumu, kas skar cilvēku cieņu. Mēs arī tādējādi atjauninājām 2002. gada pamat lēmumu, uzsākām dialogu starp parlamentu un padomi, lai pieņemtu šo ārkārtīgi svarīgo instrumentu pēc iespējas ātrāk. Vienlaicīgi komisija arī nāca klajā ar priekšlikumu sagatavot vēl vienu dokumentu par nepilngadīgo, se, par seksuālu vardarbību pret nepilngadīgajiem un bērnu pornogrāfiju, un arī par to mēs debatējām padomē. Un, protams, ka šo darbu turpinās arī Beļģijas prezidentūra, vēl divi svarīgi punkti. Uh, kas ir veltīti šādu ārkārtīgi nozīmīgu noziegumu apkarošanai. Lai gan šī komiteja tieši nestrādā pie tālāk minētajiem jautājumiem, bet tā kā tie ir ļoti svarīgi Eiropas pilsoņiem, es gribēju pieminēt padziļinātās padar, sadarbības lēmumu pieņemšanu 14 dalību valstu starpā, uh, par uh, piemērojumām tiesību normām attiecībā uz laulību šķiršanām. Mēs esam spērusi lielu soli uz priekšu, lai risinātu problēmu, kurai, kuras risinājums bija nepieciešams Eiropas līmenī. Un šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo palielinās starptautisko laulību skaits, un šāds lēmums skaidri rāda Eiropas pilsoņiem, ka mēs varam reaģēt uz mainīgo situāciju. Šis dokuments ļaus viņiem saprast, kurš, kur, kuras tiesību normas var tikt piemērotas eh, laulību šķiršanā. Tika pieņemts lēmums arī par kopējo izmeklēšanas komandu izveidi, kas aizvietos esošo labās prakses sistēmu. Runājot par Eirodžast, prezidentūra vēlējās e, pievērst uzmanību efektivitātes uzlabošanai tieši ap organizētās noziedzības apkarošanas jomā. Konkrēti janvārī tika paziņots par, par pirmo auditu Eiropā, eh, kuru veiks Eiropas prokuratūras pārstāvji. Par to tika runāts padomē, lai bruģētu ceļu procesam, kas turpināsies vēl nākošo gadu laikā. Runājot par Stokholmas programmu tika lūgts komisijai nākt klajā ar priekšlikumu 2013. gadam, jo prezidentūra nevar tieši ietekmēt debašu rezultātu, bet es gribu teikt, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un ir skaidrs, ka ir jāatrisina jautājumi, kas ir saistīti ar Eiropas prokuratūru, un, un, un šim jautājumam ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Mums ir jārunā par Eirodžast kā sistēmu, kas ir jāstiprina Eiropas Savienības līmenī. Mums arī ir jānorāda, ka jūnijā mēs eh, runājām par, sept, par secinājumiem par Eiropas aresta ordera izmantošanu un arī par pagājušā gadā pieņemtajām rekomendācijām un to izpildi, un kā arī par to, kā šis orderis tiek izmantots dažās dalībvalstīs. Nobeigumā vēl par dažiem jautājumiem konkrēti par esošās pieredzes izmantošanu un par šo, šī instrumenta praktisko piemērošanu. Mums ir nepieciešama jauna rīka, lai uzlabotu šo instrumentu. Mēs arī runājām par secinājumiem pēc ekonomiskās krīzes. Eh, no tieslietu viedokļa šeit mēs daudz nevaram īpaši darīt, lai uzlabotu dalību valstu konkurētspēju. Ja mēs skatāmies uz šīm problēmām no Eiropas skatu punkta, mēs strādājām ar cenu kritumu jautājumiem, ar izmaksu samazināšanas jautājumiem, ar dokumentu apstrādes jautājumiem, juridiskiem lēmumiem, tiesu spriedumiem un nolēmumiem. Mēs skatījāmies arī uz kontrolas mehānismiem, kas ļauj mums izsekot eh, finanšu transakciju plūsmai. Mēs arī skatījām uh, ētiesiskuma e rīkus. Spānijas prezidentūra šeit daudz darījusi, bet nu, šo sistēmu ieviesīs Beļģijas prezidentūras laikā. Priekšstādātais jau beidzu. Es gribēju īsumā pieskarties jautājumiem, kas ir saistīti ar ārējo kaitējumu. Un tas ir tas, pie kā mēs esam strādājuši pēdējo sešu mēnešu laikā. Mēs strādājam kopā ar strateģisko partneri ASV un ar, arī ar Krieviju. Mēs organizējām savstarpēju sanāksmes starp Eiropas Savienībā, Savienību un šīm eh, valstīm. Runājām par savstarpēji interesējošiem jautājumiem. Daži jau tika pieminēti, par dažiem jau runāja mans kolēģis. Mēs arī strādājām pie personisko brīvību aizstāvēšanas, eh, pie pamatīsību aizstāvēšanas sadarbības ar Ukrainu un Krieviju. Arī pievērsāmies Centrālāzijas jautājumam, kas ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi, runājot tieši par sadarbību. Un pirms uzstāšanās beigām es vēl gribēju pieminēt vēl kādu ārkārtīgi svarīgu punktu, par ko mēs esam ļoti lepni, tātad par semināriem, kurus mēs organizējām prezidentūras laikā, kur mēs skatījāmies tādām prioritārām zo, eh, jomām. Piemēram, brīvības, eh, drošības un tiesiskuma telpas izveidi. Es visus nenosaukšu, bet nu, jūs jau par tiem noteikti zinat. Kā jau jūs zinat, Spānija ir draugs eh, Eiropas eh, līmenī. Mēs arī to visādi mēģinājām veicināt. Mēs atzīmējām arī 25. gada dienu, kopš eh, Spānija pievienojās tad vēl Eiropas kopienai. Un mēs šajā, šī lēmuma rezultātā esam ieguvuši progresu un stabilitāti. Mēs izteicām vēlmi un apņemšanos strādāt pie daudz uh, spēcīgākas un stabilākas Eiropas Savienības izveides. Mēs esam apmierināti ar to, ko spējām panākt sešu mēnešu laikā, jo viss, ko mēs esam panākuši, ir saistīts ar lielu progresu, jaunām iniciatīvām un ar pilsoņu tiesību aizstāvību visā Eiropā. Tagad es esmu gatavs nodot stafetes kociņu Bel Beļģijas pārstāvjiem, esam gatavi sadarboties ar viņiem. Liels paldies par jūsu uzmanību! Paldies, eh, ministra kungs, saka priekšstādātājs. Tagad sākam jautājumu raundu. Dosim vārdu Bustilkungam. Paldies, priekšstādātāji. Paldies. Paldies par jūsu prezentāciju. Eh, kā arī par to darbu, ko esat darījis visas prezidentūras laikā pēdējos gados. Un vai tagad var dzirdēt? Es sāku pasakoties jums par jūsu darbu un arī centīšos <clears throat> ierobežot tikai ar vienu punktu pacelšanu, ko vēlējos jums uzdot. Attiecībā uz uh, tulkoju mutisko un rakstisko uh, un Eiropas aizsardzības orderi. Es nekādā brīdī necentīšos uh, saturu šīs direktīvas apšaubīt. Gluži otrādi, es gribu apsveikt to darbu, ko esat izdarījuši attiecībā uz saturu šīm divām ministrībām, bet tas, ko es vēlējos pajautāt, un procedurāls jautājums. Ambos <clears throat> šajos gadījumos jūs esat lietojis, piemērojis uh, Tātad tulkošanas mutiskās un rakstiskās direktīvas. Tas tika sāks no iepriekšējās prezidentūras, jūs to turpinājāt, un uh, otrā gadījumā uh, tas bija tikai Spānijas prezidentūras uh, apskatīts jautājums, bet abos gadījumos mums bija kopējs drauds. Tās bija iniciatīvas, kuru uzņēmās da, uh, da, dalībvalstis. Uh, un man nav nekādu problēmu uh, attiecībā uz iniciatīvām, kuras uzņemās dalībvalsts, jo tādas ir dalībvalstu uh, pamatlīgumā paredzētās tiesības. Tas, kas man īsti nav pieņemams, ir tas veids, kādā tas tika izdev, izdarīts. Man saprašana būtu tāda, ka dalībvalstīm vajadzētu un ka tās varētu uh, uh šādu iniciatīvu izteikt gadījumos, kādi ir. Uh, skaidrs, kāda komisija pretējā gadījumā nerīkosies, jo komisija ir galvenais institūrs, <clears throat> kura kā institūcija ir tā, kas uzsāk kādu likumdošanas aktu ieviešanu, bet da, tad, kad tas nenotiek, kad dalībvalstīm būtu tas jādara. <clears throat> Bet mums būtu to jāizmanto dalībvalstīs tikai tā šī tiesības tikai tajā brīdī, kad komisija neko nedara, bet abos šajos gadījumos ir likumdošanas uh, iniciatīvas ietvaros, uh, komisija bija gatava rīkoties, un tas mūs noveda pie visnotaļ tādiem uh, kutelīgas situācijas, kad mums ir viens un tas pats tēmats likumdošanas iniciatīvas spēku no divām no divām um, institūcijām. Pirmajā gadījumā uh, mēs patiešām sevi apkaunojām, kopā uh, sēdējām šeit un lūdzām, lai, uh, kur mēs šeit sēdējām, un Spānijas prezidentūra mums lūdza, lai mēs viņus atbalstam. Uh, un kas ir ļoti labi, ja mēs tā darīsim. Un, un, un nākamajā sēdē atnāca pie mums komisija un teica, ka, ja jūs atbalstīsiet, tad, ja parlaments atbalstīs, uh, pā, pre, Spānijas prezidentūru attiecībā uz šīs likumdošanas iniciatīvas ietver. Mēs jūs izaicināsim tiesā. Bet jūs, ministra kungs, tik daudz lielījāties tieši attiecībā uz institucionālo sadarbību. Un kā tad uh, Kāpēc jūs tā nerīkojāties un kādēļ jūs eh, un kā rīkoties šādos te o, gadījumos, kad rodās starp institucionālie konflikti? Paldies! Roberā Lopes kungam. Kundzei vārds. Paldies! Priekšsēdētāji, <clears throat> es vēlētos pateikties ministram, tieslietu ministram par veltīto laiku un arī prezidentūrai kopumā par padarīto darbu, veidojot tiesiskuma, drošības un taisnīguma telpu. Eh, šis prezidentūras laikā paradītais darbs bija īpaši nozīmīgs. Mēs esam eh, lējuši fundamentu tālākai tiesiskuma telpai Eiropā. Mēs esam nodarbojušies ar tādām lietām, kas iepriekš bijušas pārāk jutīgas un esam baidījušies jūsu vadībā to darījuši. Mēs esam piemērojuši koplietu, koplēmumu procedūras šajos ļoti jutīgajos jautājumos, un tas ir tik svarīgi, jo parlaments um, <clears throat> tagad arī turpmāk varēs teikt savu vārdu jutīgajos un visai vienkāršajos jautājumos. Un es gribēju komentēt tam, eh, iepratīm tam, ko Busu tilkungs teica attiecībā uz dažām lietām, kuras esam pārunājuši šajā komitejā, piemēram. Eh, šī ir jauna procedūra, Busu tilkungs. Un šī ir jauna loma, ko mēs esam uzņēmušies. Iniciatīvu, likumdošanas iniciatīvu, kuru pirm, kura pirmā tika iesniegta uh, parlamentā attiecībā uz procedurālo uh, likumu, kā arī attiecībā uz tulkojumu. Komisija tajā brīdī nespēja uh, nodarboties ar šo jautājumu, jo komisija nebija kā tāda. Tas bija komisijas pārejas periods starp iepriekšējo un šobrīd, šī brīža komisijas sasaukumu. Līdz ar to es gribu teikt, ka pilnvaras nepārklājās. Un uh, dalībvalsts ne tikai centās šajā pārejas periodā pielāgoties, bet dalībvalstis spēja nākt klajā ar likumdošanas uh, iniciatīvām tieslietu un kriminālu tiesību jomā par spīti komisijas nespējai tajā brīdī tie ir tehniski rīkoties. Ir ļoti labi, ka komisija ir savas pilnvaras, bet uh, Lisabonas nolīgumā mums ir paredzēts, ka mēs a, uh, tieslietu nozīdzības apkarošanā a, uh, nākam klajā ar dalībvalstu iniciatīvām. Dažas valstis ir stiprākas vienā jomā, citas otrā. Un uh, mēs drīkstam nākt klajā ar savām likumdošanas institīvām. Mums ir bijušas gan uh, prezentācijas no dalību valstīm, bet es saprotu priekšādā, ka mums nav vairs laika tik daudz, un uh, mums arī tulkojums tiks nodrošināts līdz zināmam laikam. Mēs priekšēdētājs lūdza mm, pabeigt šo jautājumu raundu um, ar tulkojumu. Tādēļ lūdzu tulkus palikt nedaudz ilgāk. Jā, turpina Romero Lopes. Komisija nevarētu teikt, ka viņa šobrīd, ka viņa šajā gadījumā turējās pie, pie līgumu sarga lomas krēsla. Uh, Nē, tajā brīdī viņas to, viņi to nespēja. Mēs šeit runājam par to, ko kopiena dara un var darīt un par ko kopiena uzņems atbildību. Un varētu jau arī teikt, ka ir tik daudz jaunas dimensijas šajās debatēs un mēs varētu uh, runāt par tām. Es gribētu tikai. Uh, lai tieslietu ministrs pakavējās pie kaut kā, kas nav tikai Eiropas līmenī, bet varbūt, kur mums ir nepieciešama pat direktīva attiecībā uz vardarbību ja mēs vardarbību arī pārobežu var, vardarbību, mēs kopā ar Mēļģijas prezidentūru šajā prezidentūru trio, ja mēs turpināsim rīkoties un darboties vardarbības apkarošanas jomā, tikai tad mēs varēsim sasniegt dā, panākums. Vēl viens no elementiem ir datu vākšana aizsardzība. Un tā būs viena no galvenajām uh, atslēgām, kas uh, ļaus nodrosināties pret noziegumiem, kas tiek pastrādātas Eiropā. Un visbeidzot, es gribētu pateikties arī savus kolēģis vārdā, kur nevarēja ierasties šeit, jo debatas turpinājās. Uh, arī pateikties par jūsu prezidentūras darbu un par visu to darbu, kas arī ticis darīts procedurālo procesu jomā. Paldies! Un attiecībā uz visu to progresu, kas ir tieslietu ministra uh, lomā, vēl uh, saka priekšādātājs, mēs uh, turpinam, bet ļoti, ļoti īsi, tāpēc, ka mums ir tulki tikai vēl dažas minūtes. Melo kundzei dodam vārdu, paldies uh, par to, ka uh, viesāt skaidrību uz 5.51. pantu. Tas ir kaut kas, kur mēs nedrīkstētu no nu noteikti gulēt uz lauriem, jo tie ir mūsu pilsoņi un iedzīvotāji, kuri no tā gūs labumu un uh, upuri spēs gūt labumu. Un upuri bieži vien tiek aizmirsti. Mēs esam runājuši ar kolēģiem padomē, komisijā. Uh, un ir izskanējuši ārkārtīgi kritisks piezīmes attiecībā uz šo orderi. Un mums pirmkārt jābūt ambicioziem savu mērķu uzstādīšanā un nevajadzētu tikai aprobežoties, aizsargājot eh, sievietes kā upurus, bet eh, jebkuru cilvēku, kurš ir upuris, nevajag at atsaukties tikai uz dzimumu uh, noziegumiem, uz noziegumiem, uh, kuri pastrādājuši vīrieši pret sievietēm, bet arī uh, otrādi un viens dzimumu ietvaros. Paldies par to, ko esat darījuši apkarojot terorismu Eiropas iekšienē, ko jau jūs arī teicāt. Man tikai ir jau jautājums, kas notika attiecībā uz mm, ordera uh, nokļūšanu šajā situācijā, kur tā ir tagad. Uh, komisija uh, nāks klājā ar plašākām likumdošanas uh, pilnvarām, vai šis darbs turpināsies zem Beļģijas prezidentūras. Kā jau referents teica, mums ir jābūt ambicioziem, bet mums nav viegli to darīt, jo, uh, jo um, ieviešana, tad orderu ieviešana a, varētu būt neskaidra, jo procedurālie pasākumi nav izskaidrot, kā mēs varētu šīs problēmas atrisināt un panākt vienprātību, tādējādi aizsargājot upuru tiesības. Paldies! Ja, ja mums nav vienādā uh, veidlapa dalība valstīs, ja pieteikšanās uh, noteikumus dalībvalstīs, tad es nekādā gadījumā nevēlētos šī dokumenta eh, tapšanas beigās pielikt savu vārdu kā līdzautors. Nē, mums ir nepieciešama labāka sadarbība arī sav, savā vidū lai mēs varētu nekaunoties parakstīties zem kādas likumdošanas iniciatīvas un arī uh, likumdošanas dokumenta. Un mēs nedrīkstam būt, kļūt tādā situācijā, kur esam kļuvuši par komisijas ķīlniekiem šobrīd, jo no tā cietīs tikai upuri. Paldies! Es pavisam īsi. Saka Masības Hidalgo kungs, jūs teicāt, ka janvārī progress tika panākts, bet šobrīd uh, mums ir atbildība šajā parlamentā, kas ir jāuzņemās, un šī komiteja tīpaši ir atbildīga, un arī jūri komiteja par uh, to, kas notiek, jo ir notiek šobrīd arī diskusijas, un kā parlamentāriešiem mums ir vēl pastiprināta atbildība. Ja padomu vēlas uh, strādāt kādā noteiktā tempā, tad mums tas ir jādara un pēc iespējas efektīvi. Paldies, un ministrs, ja varētu atbildēt uz šiem jautājumiem ļoti, ļoti īsi, paldies, paldies par jautājumiem. Un es sākušu ar busutīļu jautājumu par šo duālo uh, iniciatīvas iesniegšanu parlamentam un vispār. Uh, es uh, prezidentūras laikā esmu veicis uh, Eh, arī sagatavošanas darbu, arī pirms prezidentūras sagatavojoši šim jautājumam mums nekad nav bijušas problēmas. Mēs eh, pārunājam eh, visu, ko darīsim. Mēs vienmēr esam pārunājuši visu ar komisiju, vai arī iepriekš, un saskaņojuši savu darbu. Un bija divas galvenās asis uz uh, kurā virzienā mēs strādājam. Tātad Lisabonas līguma ietvaros pirmkārt, lai nebūtu nekādas aizkavēšanās eh, Lisabon līgumam pašam stāties spēkā un eh, lai mums būtu procedurālās garantijas. Un tikai pateicoties to esamībai mēs varējām eh, Lisbonizēt procedūru un Tieši tādēļ mums arī ir kop, uh, koplēmuma procedūra ar parlamentu. Parlamentu mēs vienmēr iekļaujam kā koplēmēji, lai mums nav nekāda situācija, kad teksts nonāk parlamentā un tad tiek uh, apšaubīts. Mums ir jāpadomā par šo loģiku, kādēļ ir uh, Lisabonas līgums. Lī, Lisabonas līgums ir uh, Uh, papildus iespēja parlamentam labot tekstus, grozīt tekstu vienalga, vai teksts nāk no padomas vai komisijas. Un tas ir tas, ko mēs arī atbalstam. Un uh, jaunā komisija uh, arī nedaudz savā, ja jau runājam par šo gadījumu, tad kriminālu likumu interpretēja nedaudz savādā komisijā, bet mēs strādājam kopā Uh, un visos citos gadījumos tas ārkārtīgi labi darbojās, tikai šīs te. Šajā gadījumā mums bija dažādas interpretācijas attiecībā uz kriminālu sadarbības spektru. Uh, Un e, komisija vēlējās sev paturēt šī te plašāka spektra likumdošanas iniciatīvu. Bet galvenais ir, e, ko saka juridiskie dienesti, vai bija kāda problēma ar tiesisko pamatojumu un mm, padomis e, juridiskais dienests, un es pati kā priekšēdētājs, un es pats kā priekšēdētājs, man ir uh, jārespektē uh, visu juridisko dienestu um, teiktais neviena no juridiskiem dienestiem nerada nekād, neradīja nekādas problēmas, viņi neatrada nekādas problēmas tekstos vai procedūrā, līdz ar to, nu, man nav nekāda pamata apšaubīt, nav arī apšaubīt pamata komisijas juridisko dienestu, nu, bet, nu, tā, nu, mums šoreiz, šī gadījumā sanāca, mums skaidri ir vienmēr jāsaprot, kāda ir situācija. Protams, ka bija jau minētās izmaiņas komisijas sastāvā, mēs nedrīkstam, bet te pašā laikā mums ir e, jāapzinās, ka mēs tagad varam citādi interpretēt ko, procedūru, jo šobrīd ar Lisabonu stāšanos spēkā mums ir šī te uh, koplēmuma procedūra, kur ir parlaments iekļauts, bet mēs to esam radījusi šo koplēmuma procedūru tikai tā iemesla dēļ, uh, lai uh, jebkura iniciatīva būtu labāka, ne jau un, un paplašināt šīs te pilnvaras, uh, ne jau lai kaut kādi kaitētu, uh, jo parlaments var uh, uzlabot jebkuru sagatavojamo tekstu. Tā es ir tas, kā es redzu situāciju. Un es varu saprast, ka tajā brīdī, kad tiek veidots jauns um, likums, institucionāls ietvers, tad būs sākumā problēmas. Es ceru, ka nākotnē tādas vairs nebūs. Pavisam īsi atbildēšu uh, kundzei, kurai izteicās. Ļoti atvainojos par to, ka pārāk detalizēti Uh, izteicos pirmajā jautājumā, un man tagad nebūs uh, tik daudz laika, lai atbildētu jums. Mums ir apakšā mūsu darbam bija loģika, ja ir kaut kādas tiesiskas nepilnības vai neskaidrības, uh, tad es gribētu zināt jau laicīgi, kādas tās ir. Jūs tādas minat, bet es nezinu, kādas tās būtu. Nevienas, ne padomas, ne. Uh, Parlamenta juridiskie dienesti nav šādas neprecizitātes uh, man likuši priekšā. Un, uh, ja tādas pastāv un ja no tā uh, sliktāk ietekmējās uh, tiesības, kādas ir sievietēm Eiropā, tad man ir nekavējoties par tām jāzina, bet es par tām nezinu. Un dalībvalstīm ir tiesības uzņemties iniciatīvu, ja viņas jūt, ka tāda ir nepieciešams. Ja ir, es gribu teikt, ka ir 18 dalībvalstis, vai pat varētu teikt, ka visas dalībvalstis ir teikušas, ka būtu bijis nepieciešams, uh, lai darbotos Eiropas aizsardzības orderis. Uh, it īpaši, lai aizsargātu sievietes Eiropā. Uh, nu, jūs varat teikt, ka tas ir sieviešu tiesību lobbyis, bet ir vairāk kā uh, um, 8 miljonu sieviešu, kas šobrīd, uh, kam ir nepieciešama aizsardzība. Ļoti daudzas no tām Vācijā. Mums ir cipari, kurus mēs esam uzmanīgi pētījuši šajā komitejā. Un ja mēs uzskatām, ka ir nepieciešams, uh, lai Eiropā cilvēki varētu brīvi pārvietoties, tad viņus vajag arī aizsargāti šajā brīvās pārvietošanās zonā. Mums ir uh, ne tikai dzimumu uh, noziegumos cietušiem upuriem, bet arī, arī uh, vienkārši seksuālo, seksuālo noziegumu upuriem vai arī tādiem, kuri ir cietuši no seksuālās vardarbības, jebkuru vardarbības upuriem vajag nodrošināt šādu aizsardzību, pat ja uh, Eh, šis vardarbības akts nav um, izskatīts uh, tiesā. Šādiem upuriem jātiek aizsargātiem, lai vai uz kuru Eiropas valsti viņi dotos. Un es ceru, ka šis parlaments ļoti detalizēti un efektīvi strādās pie uh, jaunā dokumenta, ievērojot Lisabonas uh, līgumu un sadarbības koplēmumu procedūru. Un es domāju, ka uh, Eh, no rezultātiem labumu gūs tikai Eiropas Savienības iedzīvotāji kopumā. Un, diemžēl, eh, laika ierobežojuma dēļ es nespēšu vairāk atbildēt. Paldies, saka priekšēdētājs Lopes Agvilārs, eh, ka priekšēdētājs tik īsi, ka tieslietu ministrs atbildēja tik īsi. Paldies, paldies visam, ko jūs esat darījuši, sadarbojoties ar mūsu komiteju. Paldies arī tulkiem par darbu. Paziņojas sēdi par slēgtu.